So. Dann können. Mēs varam sākt darbu. Sirsnieks sveicu mūsu sanāksmes otrajā daļā. Tagad ķersimies klāt pie 11. punkta. Vēstule par uh, Volvo traks. Tur ir darba grupas vēstule ar nelielu grozījumu, ko grupa ir akceptējusi. Sākam balsot elektroniski. Par 11. atvainojos, saka priekšsēdētājs par 10. punktu. Hmm? Attendez, je comprends pas. On vote sur quel point? Es nesaprotu īsti, par kuru punktu mēs balsosim, priekšsēdētāja kungs. Es. Es skaitum. Desmitais punkts. Pirmā daļa. Vēstuli par EGF lietā Volvotraks. Lūdzu, balsojiet. Sākam balsot. Funktioniert nicht, funktioniert nicht. So, let's Also, die Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Neliela aizkavēšanās lūdzu atvainot Ozijā gadījumā par tehnisko palīdzību pēc komisijas iniciatīvas. Mēs eh, tikko kā vēl bija sarunas par kompromisu. Ir eh, sākotnējais priekšlikums un ar eh, vairākiem ļoti daudziem grozījumiem tur ir, un grupa nevarēja vienoties, jo pat ne pusi no grupas nebija klāt, un uh, gribētu izmantot šo izdevību, lai jūs patiešām uztvert nopietni AKF e darba grupu. Tā ir šīs komitejas darba grupa, kas ir jāsagatavo. Runa ir par uh, Eiropas uh, nodokļu līdzekļu lielu daudzumu un tādēļ vajadzētu EKF grupu kārtīgi sagatavot. Tā kā lūdzu piedalieties un uh, vislabāk būtu pastāvīgie deputāti klāt. Ir kompromiss, kas ir līdz pat priekšpusdienai. Tagad lūdzu balsosim par šo kompromisu elektroniskā veidā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Tālāk. 11. darba kādreiz punkts ziņojums attiecībā uz to, kā tika piemērota pa, padomas 2010. gada 8. marta direktīva 2010-18 ES. Pirmais punkts. Tur ir 48. grozījums un 49. grozījums. Tātad vispirms par 48. grozījumu par, pret, atturas noraidīts. Grozījums 49 par, pret, pārbaudīsim. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais punkts - 50. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 51. grozījums ar mutisku grozījumu, ko iesniedz Alde. Tas ir jums teksts izdrukāts par pret atturas pieņemts. 52. grozījums par pret atturas pieņemts Pieņemts. 53. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 56. grozījums par pret atturas norādīts. Kompromis I par pret atturas pieņemts. Grozījums 60 Tas laikam nav. Ne, ir jābalso izrādās 60 grūznīs par. Pret. Atturas. Noraidīts. 61 grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 62 par. Pret. Atturas. Labprāt pārbaudīsim. Sākam balsot par 62. Visi nobalsojāt? Beidzam balsot? Noraidīts. 66. grūznieks par. Pret. Atturas pieņemts. 63. grūznieks par. Atvainojos, 63. Atkrīt. Jā. 64 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. grozījums par pret atturas norādīts kompromiss, ja par pret atturas pieņemts 75. par pret pārbaudīsim 75. sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norādīts. 77 pār. Pret. Pārbaudīsim. 77. Beidzam balsot. Norādīts. 78 par. Pret. Laikam vairāk atbalstīja, bet uh, tomēr labāk pārbaudīsim. Par 78 sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. P kompromis par. Pret atturas pieņemts. 80 grozījums par pret atturas norēdīts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Deviņdesmit pirmais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 92. par pret atturas noraidīts, grozījums 93 par pret atturas noraidīts, kompromiss M par pret atturas pieņemts, 105. grozījums. Nē, tomēr ne. 102. grozījums. Par ātru. Gribēju uz priekšu. 102. tātad par. Pret. Aturas. Norādīts kompromiss N. Par. Pret. Aturas. Pieņemts. Grozījums 105 par. Pret. Aturas. Norādīts. 106. grozījums par pret. Pārbaudīsim 106. grozījumu elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss O par pret atturas. Pieņemts. Grozījums 108 par pret atturas atturas norēdīts grozījums. Simt vienpadsmit par pret atturas norēdīts. Simt divpadsmit par pret atturas norēdīts. Simt trīspadsmit par. Tas ir lingvistiskais, par to nav jābalso. 114. 115 par pret atturas kompromis Q par pret atturas pieņemts 122 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas norādīts 123 par pret pret pārbaudām, 123 elektronisku pārbaudām. Vai visi nobalsojāt? Pieņemts. Kompromiss R par pret atturas pieņemts. 121. pareizi. Fem viens par pret atturas par, lūdzu vēlreiz, pret. Lēkam bija vairāk par, bet tomēr pārbaudīsim. Labāk tomēr pārbaudīt, nevis uzticēties sev. Dēvids Kaza. Viens no taviem cilvēkiem ir par daudz. Vēlreiz. FEM 1. Pārbaudām elektroniski. FEM 1 ir pieņemts. 130 par, pret, atturas Norādīts. 131 par pret atturas norādīts. Tālāk. Simt trīs septiņi par pret atturas norādīts. Kompromis S par pret atturas atturas pieņemts. Tālāk 148 ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 149 par pret atturas noraidīts. 150 un 151 tie ir identiski par pret atturas noraidīts. Kompromiss T par pret atturas pieņemts. Kompromiss V par pret atturas pieņemts. 160 162 un 163 par pret pārbaudīsim. 162, 163 pārbaudām. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojāt? Tas ir apgelehnt. Norēdiet. Kompromisu par, pret, atturas. Jā, priekšsēdētāji par 166 mēs nesaņēmām rezultātus. 162. 162 un 163 par to balsojām. Tas bija skaidrs, bija norādīts. Nē, rezultātu mēs neredzējām. Nu, labi, tad balsosim vēlreiz par to. Es eh, arī neredzēju. Žēl, sēžu te priekšā, prezidējā, nevarat mani vainot tajā. 162, 163 cerībā, ka mēs to redzēsim uz ekrāna. Vai visi nobalsojāt? Esat apmierināti? Kompromisu par. Pret. Atturas. Jāpārbauda. U. Pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Simt seši deviņi par. Pret. Atturas. Pieņemts. Simt septiņdesmit. Simt septiņdesmit trīs par pret atturas norēdīts. Kompromiss dubultvē par pret atturas pieņemts. 182 par pret atturas norēdīts. Kompromiss X par pret atturas pieņemts. 188. grozījums par pret atturas pieņemts kompromiss eh, Y par pret atturas pieņemts. 191, 192 un 193 par pārbaudīsim. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norādīts. Kompromiss Z par pret atturas pieņemts. 198 par pret atturas norādīts 199 par pret atturas norādīts grozījums. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atkal jāpārbauda. 20. grozījums pārbaudām elektroniski sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret. Tas būs jāpārbauda. 28. grozījums elektroniskais balsojums. Vai visi nobalsojāt? Pieņemts. Kompromiss D par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss I par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss F. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis kā par pret atturas pieņemts. 3, 83 par, 38 par pret, atturas noraidīts, 39 par ar mutisku grozījumu, ko iesniedz sociāldemokrāti par pret, atturas pieņemts, kompromis gā par pret, atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts. 44 par pret. Tas ir jāpārbauda. Nē, nepārbauda. 44 par vēlreiz. Pret. Tagad tas ir skaidrāk. Noraidīts. 46 par. Pret. Atturas pieņemts, 47 par, pret, atturas, pieņemts, FMC par, pret, atturas, pieņemts, FMF par, pret, atturas, pieņemts, FMG par, FMF jāpārbauda. Labi, pārbaudām. Vai visi nobalsojāt, tas ir pieņemts? FMG par pret atturas pieņemts. FMH par pret to pārbaudīsim. Vai visi nobalsojāt? Tas ir pieņemts. Labi, tad ir Pirmais grozījums par pret kaut kāds noguru, nogurums visiem ir balsojot. Tas tur būs jāpārbauda vēlreiz. Vai visi nobalsojāt? Noraidīts. Otrais un trešais grozījums ir identiski par pret. Elektroniski balsosim. Visi nobalsojiet, jā. Pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas. Pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas atturas norādīts. Septītais grozījums un astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret Jā, tagad es redzu, jūta. Tavu iekšķi, jā, tas norēdīts. Desmitais grozījums. Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Fem. 71 par. Pret. Pārbaudīsim Fem. Tātad šis citation viens pārbaudām. Tas ir norādīts. Kāpēc gan es to neredzu? Kaut kas neticams. Labi, tad eh, galīgais balsojums par šo dokumentu. Elektroniski tas būs. Visi esam nobalsojuši. Viss skaidrs. 46, 5 pret, viens atturējies sirsnīgi sveicam, līdz ar to šis ziņojums ir pabeigts. So, dann sind. Tātad 11. darba kārtības punkts - nabadzība, dzimuma perspektīva. Referente ir Linna Boilena. 120 grozījumi, 14 kompromisi ir panākti. Šķiet, ka visi esam gatavi darbam. Pirmais kompromiss. Pirmais. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, grieķu valodā nāsot pieejams tulkojums. Vai ir radusies problēma? Tā ir tehniska? Jā? Vai viss tagad ir kārtībā? Labi. Trešais kompromiss pār. Tad trešais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums par, pret, pārbaudīsim. 20. grozījums pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 22. grozījums par, pret, Šķiet, ka iepriekšējā reizē bija vairākums, bet tomēr pārbaudīsim 22. grozījumu pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 23. grozījums par. Pret. Paskatīsimies, sākam um, pārbaudīt elektroniski. Tas ir 23. grozījums, kur mēs pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, pret. Šķiet, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim. 27. grozījums pārbaudām elektroniski. Ne? Müssen wir, müssen wir eine Arbeitsgruppe bilden? Vai šeit ir jāveido kāda darba grupa? David, ich hätte, ich hätte dir das sagen können. David, es būtu varējis tev to pateikt. Gelehnt. Norādīts. Vai mums ir jāpārtrauc sanāksme, lai tautas partijas grupa varētu savā starpā apspriesties? Plus. Okay, also jetzt mache ich das nochmal. Wenn ihr euch jetzt einig seid, können wir jetzt. Ja jūs esat vienojušies, tad varbūt jūs varētu balsot. Tulkojums bija mazliet lēns. Varbūt mēs varētu nobalsot vēlreiz. David, that's what I want to do now. David, tieši to es tagad gribēju darīt. 27. grozījums. 27. grozījums pār. Pret. Nu, mēs varam pārbaudīt elektroniski. Tātad 27. grozījums pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Jā. Tad beidzot mums ir rezultāts. Pieņemts. Kompromiss. Piektais kompromiss. sorry, eh, the, the pink falls. Eh, so we go to six. Okay, wir sind jetzt bei Kompromiss. Tātad tagad sestais kompromiss. Nē, nē, 29. Five is delete. Piektais ir uh, tiek dzēsts. Compromise five false. Piektais kompromiss atkrīt tāpēc, ka 27. grozījums tika pieņemts. Tātad mēs varam balsot tagad par 29. grozījumu. Pār? No, no, 29. No, because the whole no. paragraph. Uh, yeah. No, no because no. The, the whole paragraph falls. The Viss paragrāfs tiek eh, svītrots. Tas nozīmē, ka visi grozījumi par šo punktu arī atkrīt. Vai mēs visi esam viensprātis, ka mums ir jābalso par 29. grozījumu? Nu, eh, ja mēs neesam viensprātis, es tomēr pieņemšu lēmumu, ka mēs esam pie 29. grozījuma. Nē, tas arī atkrīt. Yes, but paragraph 2 if deleted. So Comple this goes completely. completely. There is no, nothing on two. Jetzt war ich falsch. Also mach. Tā bija mana kļūda. Tad uh, turpināsim balsojumu. So. Also gut. <laughs> <laughs> so, aufgerufen ist jetzt der Tagad balsosim par sesto kompromisu. Balsojam par sesto kompromisu par, pret, Nē, šeit ir kaut kādas pretrunas. Vismaz manā balsošanas sarakstā 29. Eh, grozījums neietilpst kompromisā. Nezinu, varbūt manā balsošanas sarakstā tā ir nepareiz norādīts. Šulca kungs, man šķiet, ka tā tas varētu būt. Bet eh, tā nav daļa no kompromisa.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 Also, <clears throat> wir hier oben. Tātad. Es gribētu jūs lūgt ieklausīties. Es tikko saņēmu informāciju, ka ir redusies maza kļūme balsošanas sarakstā. Ja viss otrais punkts atkrīt, tad līdz ar to atkrīt arī 29. grozījums. Mums par to nav jābalso. Viss kārtībā? Tad mēģināsim vēlreiz ar sesto kompromisu par, pret, Šķiet, ka sastais kompromiss ir pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Sastais kompromiss ir pieņemts. Tagad septītais kompromiss par, pret, bet nu šķiet, ka ir jāpārbauda arī septītais kompromiss. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Nē? Tiešām? Nu tad pārbaudīsim. 43. grozījums. Pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Tātad 44. Pār, pret, atturas, noraidīts. 8. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 53. grozījums par, pret, Nu, pārbaudīsim, šķiet, ka ir vairākums, bet uh, jāpārbauda. 53. grozījums. Vai viss nobalsojuši? Norādīts. 55. grozījums par. Pret. Jāpārbauda arī 55. Sākam pārbaudīt elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Pieņemts. 57. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, 9. kompromiss ir pieņemts. Pārbaudīt? Labi, pārbaudam 9. kompromisu. Elektroniski pārbaudām 9. kompromisu. Vai viss nobalsojuši? Pieņemts. Ar diezgan lielu vairākumu. 14. kompromiss par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim arī 14. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 78. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 79. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 98. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Simtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 101. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 102. grozījums par, pret, pieņemts. Tagad galīgais balsojums par šo ziņojumu. Sākam balsot! Beidzam balsot. 44 pār, 4 pret, 4 atturējušies. Līdz ar to šis ziņojums ir pieņemts. Liels paldies referentē! Tagad 13. Eh, punkts. Cīņa parlamenta 2010. gada ieteikums par sociālajiem un vidas standartiem. Begīns kundze ir uh, referentē. Sāksim ar pirmo uh, grozījumu, bet tas esot atsaukts. Labi. Tad A kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais grozījums par. Pret atturas. 11. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums pār, pret, pārbaudīsim. Pārbaudām 12. grozījumu elektroniski. Divdesmit seši pret divdesmit seši norādīts. Trīspadsmitais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta otrā daļa par, pret, šķiet, ka noraidīta, bet pārbaudīsim. 13. grozījuma otrā daļa pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Noraidīta. 14. grozījums par, pret atturas pieņemts. 15. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 16. grozījums ir lingvistiska korektūra, par to nav jābalso. jābalsojiet, tas ir par angļu versiju. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 17. grozījumu. Sākam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. B kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. D kompromiss par, pret, atturas atturas pieņemts. 34. grozījums divās daļās, pirmā daļa par, pret, pārbaudīsim 34. grozījumu pirmo daļu. Vai visi nobalsojuši? Norāda. Otrā daļa līdz ar to atkrīt. You mean? Okay. Dann lassen wir den, šis anders, aber wir lassen sicherheitshalber abstimmen. Nu, drošības dēļ nobalsosim par otro daļu 34. grozījumam par, pret, atturas, pieņemta. 35. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 38. grozījums pārbaudām. Vai visi nav balsojuši? Bija diezgan skaidrs rezultāts pieņemts. 37. grozījums par. Pret. Šķiet, ka vairākums ir tāds pats, bet nu pārbaudīsim 37. grozījumu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums par. Pret. Norādīts. E kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 49. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. Noraidīts. Tagad 50. grozījums par pret atturas noraidīts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 55. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 56. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 57. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 58. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 59. grozījums par, pret, atturas, Noraidīts. 60. grozījums par. Pārbaudīsim 59. Vai visi nobalsoši? Noraidīts. 60. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. 60. grozījums pārbaudām elektroniski. Vai visi novalsojuši? Noraidīts. 61. grozījums par pret 61. grozījums pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 62. grozījums par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. 71. grozījums par pret atturas pieņemts. 72. grozījums par pret atturas pieņemts. 73. grozījums par, pret. Pārbaudīsim 73. grozījumu. Divdesmit septiņi pret divdesmit pieci norādīts. Septiņdesmit ceturtais par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 74. Beidzam balsot. Norādīts. 75. grozījums par. Pret. Norādīts. 76. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 77. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 78. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 79. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 80. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. Tagad pārbaudām 80. Vēl viss nobalsojuši? Jā, labi, ka pārbaudījām. 81. par, pret. Vēlreiz jāspēj pogas pārbaudām 81. Noraidīts. 82. Par, pret. Tieši tas pats pārbaudām. Noraidīts. 83. grozījums par, pret Vēlreiz jāpārbauda. 83. grozījums elektroniska pārbaude. Paldies. Norādīts. 84. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 85. par. Pret. Atturas. Pārbaudām 85. Vai viss nav balsojuši? 26 pret 26 norādīts. 86. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad gala balsojums par šo ziņojumu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? 47 pār, 4 pret, 1 atturējās. Sirsnīgi apsveicam referenti. So, dann haben wir... Labi. Tad mums ir 14. darbkārtības punkts. Cīņa pret nevienlīdzību lai veicinātu ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienībā. Es pats arī esmu referents. Sestais kompromiss divās daļās. Pirmā daļa pār pret, atturas pieņemt, otrā daļa pār pret. Pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši? Nav. Tad tagad beidzam balsot. Pieņemts. Trešais jautājums par. Pret. Atturas. Laikam pieņemts, bet pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsoši? Trešais jautājums ir noraidīts. Ceturtais jautājums pār pret atturas pārbaudīsim ceturto jautājumu. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot arī noraidīts. Tad mums ir piektais jautājums par pret atturas vienkārši varam konstatēt, ka arī noraidīts. Sestais jautājums par pret atturas noraidīts arī. E, tad vienīgi būtu jājautā, ko tad, lai es jautāju pēc piecām minūtēm plenāru. E, e, te šajās piecās minūtēs plenārs sēdē, nu tad galbalsojums. Vai visi ir nobalsojuši? 51 pret 1 nevienam neaturoties. Līdz ar to šis jautājums ir apstiprināts šādā formā. Labi. Līdz ar to balsojumi ir beigušies šodien. Mēs stundu esam ātrāk beiguši nekā bija plānots. Tā līdz šim nekad nav bijis. Varētu gandrīz vai atļauties kafijas pauzi. So, uh, Labi. Es ierosinu turpināt darbu pēc 15 minūtēm, vai varam tam piekrist 15 minūšu pārtraukums. Labi. Piecpadsmit minūšu pārtraukums. So. We have even the other Martin. <laughs> Können wir. Tā, vai mēs varam turpināt? Auch du, Carola. Boga. <laughs> So, nachdem wir die Pause unerlaubt esam bijuši spiest pagarināt pauzi <clears throat> patvaļīgas pauzes pagarināšanas rezultātā turpinam 15. darbkārtības punktu. Uh, darbinieku pārstāvību uzņēmuma valdēs. Uh, referents ir Tomas Hendels, kurš sev pats tagad pie, piešķir vārdu. Mums jau ir bijusi pirmā viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu, kuru es esmu prezentējis. Un vispirms uh, gribētu kliedēt dažus pārpratumus. Mēs neko jaunu šeit neizdomājam. Daudzi nezina, ka 18 ES dalībvalstīs un Norvēģijā jau ir šāda lieta. Tātad darbinieku pārstāvība uzņēmuma valdēs vai vadības līmenī. Arī šeit ir pārpratums. Vadības līmeni tas nenozīmē obligāti um, uzraudzības padome vai administratīvā padome. Runa ir par uzņēmuma principiālo vadības struktūru, bet neiejaukties uzņēmuma ikdienas darbā. Es domāju, ka ir svarīgi to norādīt īpaši e, to kolēģi zināšanai, kuru dalībvalstīs šāda instrumenta nav. Ar šo zīmu gribu parādīt, ka šī darbinieku pārstāvība uh, uzņēmuma vadības līmenī jau eksistē. Es gribu arī norādīt trūkumus, kā arī iespējas, kā šo instrumentu var attīstīt tālāk un mēģināt Eiropas līmenī definēt standartus. Kā jau sacīju, mēs neko jaunu neizdomājam, mēs paplašinām sistēmu, ar kuru esam guvuši diezgan pozitīvu pieredzi. Tā ir jau esoša sistēma, kas īsteno demokrātiju ekonomikā, eh, nodrošinot darbinieku dalību vadībā, uzņēmuma vadībā. Un tās dalība valsts, kuras ir jau īstenojuši šo modeli, eh, ir pierādījušas, tās ir labāk izkļuvu, eh, izgājuši cauri krīzē nekā tie uzņēmumi, kuros nav šādas pārstāvības. veiksmīgi uzņēmumi darbojas savādāk nekā pirms 50 gados patriarchālā komanda ekonomikā. Darbinieki ir jāiesaist lēmumu pieņemšanas procedūrā, kas attiec uz uzņēmumu strateģiskiem lēmumiem. Jauni produkti, jaunas procedūras, jaunas tehnoloģijas, jaunu uzņēmumu organizācijas formas, tas viss nav īstenojams bez darbinieku pārstāvības, tātad es domāju, mēs tikai rīkosimies gudri ja to arī nodrošināsim. Es īpaši raugos uz nākamiem 10-20 gadiem. Zinātnieki mums saka, ka uh, mēs esam ceturtās rūpnieciskās revolūcijas uh, pievārtē - digitalizācija 4.0, uh, e, darbs 4.0. Šādi termiņi klīst pa Eiropu, un šie pētījumi ir atzinuši, ka katra profesionālās darbības joma un dzīves joma uh, Uh, izmainīsies. Ja mēs vēlamies sabiedriski uh, vadīt, virzīt uh, šīs izmaiņas, tad esmu pārliecināts, ka tas ir iespējams tikai nodarbināto līdzdalību. Tajās dalībvalstīs, kur ir ilgstošās tradīcijas, kā Zviedrija, Vācija, Austrija, nevar pārmest, ka tās būtu bijušas ļoti neveiksmīgas tautsaimnieciski. Es domāju, ka uh, šajā ziņumā arī ir izcelts tas, ka labāka informācijas aprite, eh, darbinieku konsultēšana un iesaiste ir šī, šo eh, ekonomisko panākumu arī viens no kritērijiem. Taču Eiropas līmenī ir dažādas uh, direktīvas, uh, kurām ir savu hierarhiju. Ir daži, uh, daži direktīvas uh, uzņēma tiesību jomā, kas dažkārt var novest pie tā, ka nacionāli, eh, nacionāla likumdošana tiek apieta. Eh, šeit var minēt, piemēram, Eiropas akciju sabiedrības uzņēmumu formu. Var gadīties eh, šādā uzņēmuma formā, ka, ja nav uh, saruna ceļā panākt vienošanās par darbinieku pārstāvību uzņēmuma vadībā, uh, tad stājas spēkā regla, eh, regulējums, ka šeit tiek attiecināt eh, attiecīgās valsts likumi. Un pavisam nejauši eh, notiek tā, ka uzņēmumi tiek pārvedot Eiropas akciju sabiedrībā, ja viņi ir pavisam nedaudz zem mm, vietējās sliekšņa kas nosaka obligāto darbinieku pārstāvību uzņēmuma vadībā, un ja uzņēmums tad aug, tad, jā, arī tad netiks šī darbinieku pārstāvība nodrošināta. Tātad tas ir tāds kā instruments tiek izmantots, lai nepieļaut šo darbinieku pārstāvju uzņēmumu vadībā. Otrs piemērs ir uh, sija ar vien, viena, viens personu sija, kas ir ļoti uh, diskutabls uh, uzņēmuma veids, ko var izmantot, lai uh, apietu darbinieku pārstāvību. Ņemsim, pieņemsim, ka ir Gērncijas salā uh, uzņēmuma uh, it kā juridiska adrese, bet patiesība tas darbojas Vācijā vai Austrijā vai kur citur, tad uh, šeit arī vairs uzņēmiem nebūtu jānodrošina darbinieku pārstāvju vadības līmenī, un līdz ar to eh, šis regulējums būtu apiets. Mūsu pieredze kā nodarbinātības komiteja liecina to, ka no vienas puses Eiropas parlamentā, Eiropas līmenī mēs runājam par uzņēmumu likumdošanu un citiem cita veida darba likumdošana. Tas ir novedis pie tā, ka, piemēram, attiecībā uz SAP eh, darbinieku eh, pārstāvju vadības līmeni nebija nodrošināta. Eh, jūs atcerēsieties, ka mums bija tāda plašāka vēstuļa apmaiņa ar juridisko komiteju, lai mūsu dalība pēc pamatojas uz 54. pāntu nodrošināt, bet, diemžēl, to nepanācām. Nav jēgas nodro, eh, veidot tādu uzņēmumu vadības līmeni, ka darbinieku līdzdalība un eh, darbinieku pārstāvniecības eh, tiesības netikt ievērotas. Pat labāk ir jau vairākas direktīvas Eiropas uzņēmumu likumdošanā, bet nav eiropeisku standārtu darbinieku pārstāvībai uzņēmuma vadības līmenī. Ziņojumā ir trīs mērķi. E, tos īsi ieskitēšu. Gribu mudināt komisiju e, plaši izpētīt jomu, apkopot informāciju par esošām sistēmām, tās sistematizēt un publicēt. Tas tad kļūtu par pamatu Uh, aktīvam sociālam dialogam, kas pavērt iespēju uh, dialogā ar sociālajiem partneriem šos piemērus uh, atkal izvērtēt, analizēt, publicēt. Trešā iespēja būtu, un tas arī ir ziņamā ietverts, ietekmes izvērtējumu ieviest, lai attiecībā uz Eiropas uzņēmumu tiesībām uh, vai to izmaiņām uh, tiktu uh, vienmēr pārbaudīts, kā ir ar darbinieku pārstāvju vadības līmenī. Otrs, uh, tas saistīts jau ar esošo likumdošanu, jo direktīvā mēs prasa komisijai par uzņēmuma apvienošanas direktīvu, pārņemšanas direktīvu un S&D šeit precizēt situāciju Es uh, gribu panākt, ka ir jābu, uh, jāņem vērā tas, ka uzņēmums, ja, ja viņš vē, uh, maina savu juridisko adresi, uh, Uh, uz citu dalībvalstu tādējādi viņam izdodas izlocīties no darbinieku pārsteigums uh, vadības līmenī, tas nav tas, ko mēs vēlētos redzēt un kas būtu uh, likumu garā. Un trešais. Manuprāt, ja komisija ieviest minimālu standartu darbinieku uh, dalībai Eiropas līmenī, tad tas būtu vēlams, proti nevis saistošs standarts, bet mm, mm tādu, kas tiktu universāli piemērots visiem tiesību aktiem uzņēmuma tiesību jomā. Uh, Tas būtu ļoti efektīvs rīks, lai e, nepieļautu e, esošās likumdošanas apiešanu. Tas būtu ļoti efektīvs risinājums. E, one size fits it all. Un pašreizējā situācija mūs nevar apmierināt, komisija nerīkojas 153. pāntu pirmajā punktā F punktā mums ir uh, šāda iespēja Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Rīkoties tādēļ lūk šī pirmā iniciatīva no parlamenta puses sāk kaut ko darīt. Tik tālāk ir eh, mana uh, ziņojuma prezentācija un es uh, uh, ar prieku iesaistīšos ar jums diskusijās pār šo ziņojumu. Tagad uzklausījām referentu un varam atklāt debates. Toms Fanda Kendelārs. Paldies, priekšsēd. Paldies. Referent kungs, paldies par jūsu paveikto darbu. Esmu pārdarbinieku pārstāvju uzņēmuma vadības līmenī, kā arī līguma 153. es dibināšanas līguma 153. pāntā tas paredzēts. Darbiniekiem būtu jānodrošina dalību uzņēmuma vadībā. Tas ir apsveicami. Bet tajā pašā līgumā arī ir teikts, ka Eiropas Savienības sociālie mērķi ir uh, jānosaka tā, lai respektētu nacionālu sistēmu atšķirības. Un šeit tātad subsidiaritāte būtu ievērojama. Daudzās no valstīm, uz kurām jūs atsaucaties, nav nekādas gandrīz darbinieku pārstāvības e, vadības līmenī kaut vai manā valstī, Beļģijā, bet arī Spānijā, Itālijā, apvienotā karaliste, arī nav šādu sistēmu. Esmu pārliecināts, ka tas ir kaut kādā ziņā jāņem vērā. Īpaši, ja jūs runājat par nākotnes darbu, mums nedrīkst atrīkoties pārsteidzīgi. Un arī nedrīkstētu piemērot šos likumdošanu uzņēmumiem, kas ir mazāk par 15 darbiniekiem. Tad mums jābūt piesardzīgiem, jābūt apdomīgiem, nedrīkst rīkoties pārsteidzīgi. Mēs nedrīkstam noslogot mazus vidējus uzņēmumus ar papildu noteikumiem, jo mazā vidējā uzņēmumā situācija pavisam savādāka nekā lielā Eiropas līmeņa uzņēmumā. Mums ir jāļauj uz idejām un uh, radošumam uh, brīvi uh, attīstīties, tātad kā references uh, ar prieku līdzdarbošos tālākā darbā, sadarbošos ar jums. Es domāju, ka tas varētu izvērties ļoti veiksmīgi. Paldies! Jā, arī es tā domāju. Un tagad Matēna kungs. Merci beaucoup. Paldies. Domāju, ka tas ir ļoti labs pamats. Šis eh, ziņojums ir eh, um, izdevies veiksmīgi. Jūs eh, savā ievadā atsaucāties uz kultūru, uz vācu un austriešu kultūru un arī uz ziemeļvalstu kultūru. Jūsu mm, ziņojuma mērķis, un es to atbalstu, ir nodrošināt lielāku arotbiedrību pārstāvību. Uh, un uh, darbinieku vietu. Pašlaik nav pieņemami tas, ka uh, darba ņēmēji uzzina par uzņēmuma stratēģiju uh, presē, tad, kad lēmumi jau ir pieņemti, un vest sarunas nav bijis iespējams. Šādā veidā, ja mēs nodrošinātu šo sarunu vešanu, tad tas varbūt arī ļautu ierobežot darbinieku atlaišanu. Pašlaik situācija, diemžēl, nav pieņemama. Uh, Ziņojums arī runā par to, ka vajadzētu uh, pārliecināt MBU, ka šādā veidā mēs varēsim veicināt izaugsmi. Ja darba ņēmējus vairs neviens neuzklausa, un ja darba ņēmēji domā, ka uh, viņi tiek ignorēti, veidojot uzņēmumu stratēģiju, tad ir skaidrs, ka arotbiedrības iesaistīsies, un, protams, ka tas varbūt nav mūsu mēķis, tas arī nav konstruktīvs uh, risinājuma meklēšanas veids. Uh, Šī ziņojuma mērķis ir atrast visoptimālākos eh, veidus, kā veicināt eh, sociālo dialogu. Šeit es arī piekrītu tam, ka ne visas arotbiedrības ir gatavas piedalīties lēmumu pieņemšanā. Protams, tas ir atkarīgs no kultūras, no konkrētās valsts realitātes. Mēs esam nolēmuši iesniegt grozījumus, bagātināt šo tekstu un nodrošināt, lai eh, katrs šeit atrastu kaut ko sev. Tomēr eh, šī ziņojuma bāzi nevajadzētu mm, pašķidrināt. Strasbūrā mēs jau runājām par to, ka šeit nav runa par varu sadursmi, te ir runa par to, ka uh, Eh, nevajadz, ka vajadzētu atņemt vāru uzņēmu vadībai. Mums vajadzētu domāt par to, kā mēs varētu izvairīties no sociālām drāmām. Šeit mums vajadzētu strādāt pie labākas informēšanas, pie labākas lēmu pieņemšanas, vajadzētu paskatīties, lai arotbiedrības un darbinieku pārstāvji uh, varētu uh, nodrošināt kompromisu meklēšanu. Protams, ka valstīs kultūra atšķiras, teiksim, Vācija un Austrija vairāk iestājas par eh, kopēju lēmu pieņemšanu. Citās valstīs iespējams, ka eh, tiek eh, pieļaut arī administratoru iesaiste, ja šādas administrācijas padomas pastāv. Bet jebkurā gadījumā vajadzētu nodrošināt pēc iespējas labāku informēšanu, tā lai nebūtu tā, ka darbiniekus informē jau pēc fakta. Domāju, ka ideja, kuru jūs vēlaties paust eh, ziņojumā, lai nu kā mēs to paustu, vai nu ar sociālo dialogu, vai arī darbinieku pārstāvību, visur, kur tas ir iespējams, ļoti daudzās valstīs sarotbiedrības netiek eh, pārāk cienītas, un tas ir patiešām slikti. Mums vajadzētu veicināt šo sociālo dialogu un sarunu vešanu, lai izvairītos no sociālām drāvām. Šön, Antija. Jā, paldies, Antija. Es pieņemu, ka tu runāsi Anģē vārdā. Paldies. Tātad par Anģēju Bašai šodien eh, vārdā runāšu. Pirmkārt, eh, paldies eh, jums kā referentam par ziņām priekšlikumu. Viņš pilnīgi piekrīt, ka ir svarīgi nodrošināt, lai darbinieki tiktu iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā dažādos veidos un dažādos līmeņos. Un viņš piekrīt, ka tam būs ļoti pozitīvs efekts abām pusēm, gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Labas uh, eh, notarbinātības attiecības var uzlabot sociālo kapitālu un uzticību, un uh, tam būs arī svirus efekti un rezultāti, kam būs plašāk ietekme. Viņš vēlas uz, uzsvērt, ka ir uh, jābūt ļoti plašām reprezentīvām struktūrām dalību valstīs, un viņš pauž šeit eh, Eiropas Savienībā pašlaik pastāv 28 dažādi sociālai modeļi, nevis tikai viens. Un eh, nacionālajā konteksti eh, veido gan iespējas, gan arī šķēršļus līdzdalībai. Un šeit tiek uzdots jautājums par to, kas, kāda būtu pareizā pieeja Eiropas Savienības līmenī. ECR grupā mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības loma ir apmainīties ar labāku praksi starp dalībvalstīm un eh, pievērst eh, dalībvalstu uzmanību nepieciešamajiem eh, rīkoties. Mēs atbalstītu iespēju izstrādāt vadlīnijas vai tādu vispārīgu ietvaru, kas iedrošinā dalībvalstis uzlabot pārvaldības struktūras. Mēs būtu nobažījušies. Ja būtu tikai šāda vienādot pieeja visās Eiropas Savienības darību valstīs vai vis, vis, visā Eiropas Savienības, eh, Savienības ietveros. Mūsuprāt, ir eh, jānodrošina, lai subsidiaritātes un eh, proporcionalitātes princips tiktu pilnībā respektēts. Jā, un viņš ar prieku gaida turmāko sadarbību. Paldies! Ādas vārdā nav neviena runātāja. Nē. Tālāk. Ķerī Reintke zaļo vārdā. Uh, Raportē. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Referēta kungs no mūsu puses mēs uh, ļoti atbalstām uh, ziņām priekšlikumu un vispārīgo pieeju, kādu jūs esat izvēlējies. Tas ļoti svarīgi. Šis jautājums darbinieku pārstāvniecība, es uzskatu, ka darbinieku pārstāvniecība nav vērtīgi tikai pašiem darbiniekiem, lai viņi varētu piedalīties lēmumu uh, pieņemšanas procesā, bet uh, arī, lai nodrošinātu vairāk demokrātiskas ekonomiskās struktūras un ekonomisko pārvaldību. Un es domāju, ka darbinieku pārstāvniecība ir viens no būtiska, eh, būtiskajiem soļiem. Tātad lielāka pārstāvniecība. Es domāju, ka lielākā darbinieku pārstāvniecība ir vērtīga arī darba dēļ, jo viņi var saņemt idejas, viņi var saņemt atsauksmes no daudziem cilvēkiem, kas strādā pie viņiem. Tas rada tādu vidi, kurā cilvēki jūtas vairāk saistīti ar uzņēmumu, kurā viņi strādā. Viņi daudz vairāk ir iesaistīti lēmumu procesā. Un es domāju, ka arī šajā ziņā tas ir ļoti būtisks aspekts. Un noslēgumā tas tika pieminēts jau arī debatēs, ja mēs raugāmies, kuras kur uzņēmumi ir eh, strādā ar panākumiem un kuriem ir arī ekonomiskais, ekonomiskā panākumi ir lielāki, ja ir lielāka darbinieku līdzdalība. Tātad šādi uzņēmumi ir eh, arī ar labākām ekonomikas perspektīvām. Ja mēs raugāmies uz priekšlikumiem, priekšlikumu punktos, mēs arī domājam, ka ir vajadzīgi tādi ļoti spēcīgi minimālie standarti. Nu, nav tāda pieeja, ka uh, viena pieeja derīga visiem, bet mums ir jāuzsver, ka pamat nostāja ir tāda, ka darbiniekiem ir jābūt eh, reprezentētiem pārstāvētiem uzņēmumu lēmumos. Tas ir saistīts arī ar daudz labāku noregulējumu eh, darbinieku pārstāvjiem eh, uzņēmumu valdē, kas skar pārobežu jautājumus. Tātad darbinieki ir jāiestājas debatēs. Negribu runāt pārlieku ilgi, gribētu pieminēt divus punktus. Varbūt, ka ziņojums, ja vēl nav tik perfekts pašlaik, to vajadzētu grozīt saistībā ar dzimumu līdztiesību. Tur ir atsauce uz sieviešu līdzdalību valdēs. Lielākā sieviešu pārstāvniecība uh, uzņēmuma valdēs arī ir viena, viens no aspektiem, kā radīt eh, lielāku demokrātiju ekonomikas pārvaldē. Es domāju, ka pieeja, ko referents ir eh, izvēlējies, varbūt nav tik ambicioza, kādu mēs labprāt redzētu, jo ir jāpalielina sieviešu skaits. Un eh, šādās m, mm, valdes struktūrās bieži vien vispār sievietes nav pārstāvētas. Un uh, šeit mēs varētu paraudzīties, kā panākt kompromisu, lai nodrošinātu sieviešu pārstāvniecības eh, noteiktu daudzumu darbinieku pārstāvniecībā. Un vēl ar lielu nozīmīgumu ir eh, jādiskutē arī par eh, prasmu jautājumiem un par uh, apmācības, eh, arot izglītības jautājumiem, prakses jautājumiem, es domāju, ka šeit ir jāņem vērā tieši aspekts, kā jaunieši piedalās lēmumu procesos. Tas arī būtu ļoti svarīgs aspekts, lai arī viņi būtu pārstāvēti, viņas intereses būtu pārstāvētas valdē. Bet uh, vispār runājot, es uh, ar prieku gaidījuši šo, šīs diskusijas, kas varbūt būs tādas ar pretrunīgiem punktiem, bet tas. Cerams, ka kritiku nedzirdēja. Mana sieva, viņa arī ir arotbiedrībā, un tad viņa man lasīs pamācības, kas atnākšu mājās. Laura Agēja nav klāt. Martēna kungs lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies priekšēdētāji, paldies arī referentam. Šis uh, ziņojuma projekts paredz uh, minimālo uh, darba ņēmēju pārstāvību Eiropas pārobežu nacionālajās sabiedrībās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas Savienības iejaukšanās dalībvalstu likumdošanā ir pārliecīga. Mēs uzskatām, ka uh, tā pārsniedz Eiropas Savienības kompetenci. Šāda veida pār, ne, slikta pārvaldība varētu radīt eh, kaitīgas sekas, ņemot vērā pašreizējo grūto ekonomisko un sociālo situāciju. Tāpat šis priekšlikums, un tā kā jūs pieminējāt savu sievu, šis priekšlikums attiecībā uz sieviešu skaitu valdēs mums nešķiet pamatots. Tāpat gribētu norādīt, ka šeit nav nedz ekonomisku, nedz vienlīdzības argumentu. Man būtu daži jautājumi attiecībā uz šiem priekšlikumiem. Makintāras kundze jau runāja par dalību valstīm un par darbinieku pārstāvību, proti mums ir 28 sistēmas, katrai dalību valstī viena. Uh, Un to pieminēja arī tautas partijas grupas ēnu referents un arī Eduards Martāns. Es nedomāju, ka mēs šeit runājam par vienu un to pašu. Tūlīt paskaidrošu, kāpēc. E, tas, kurš e, saka, ka te ir runa par valdi, tad tas runā par anonīmu sabiedrību. Jūs pieminējāt Vāciju un Austriju, kur šī sistēma darbojas labi. Taču šāda anonīma sabiedrība Francijā, e, tajā var darboties līdz desmit darbiniekiem bet vienlaicīgi tur var būt arī divi vai pat desmit tūkstoši darbinieku. Uzskatu, ka šeit būtu jānosaka konkrētie sliekšņi. Mm, Tātad būtu jādomā, cik lielam ir jābūt darbinieku skaitam un uh, kāda ir proporcija, cik darbinieku piedalās šajās valdēs. Tāpat ir jāsaprot, kas tā ir par sistēmu. Es jums uzdotu jautājumu. Vācijā un Austrijā arotbiedrības Uh, nav obligātas. Francijā savukārt, ja uh, darbinieku skaits ir no 10 līdz 50, tieši par šo skaitu pašlaik Francijā ved ļoti plašas sarunas, ir vajadzīgi desmit pārstāvji. Un uh, te ir uh, runa par to, ka īsnībā pašlaik tiek pārstāvēt tikai 5% no algotajiem darbiniekiem Francijā. Vācijā un Austrijā te ir runa par cilvēkiem, kas strādā uzņēmumā un kuri vēlas piedalīties lēmumu pieņemšanā, vai kā norādīja Eduards Martants, uh, viņi vēlas uh, Eh, saņemt informāciju par uzņēmumu stratēģiju. Mēs saprotam, ka ir jāstrādā kopā, tad uzņēmums nav tikai uh, darba devējs vai tikai darba ņēmēji. Te ir iesaistītas abas puses un visiem ir jāsniedz informācija. Taču, ja jūs vēlaties uzspiest šādu minimālo sistēmu visām dalībvalstīm, tad es neredzu kur ir šis slieksnis. Šī anonīmā sabiedrība neko nenozīmē. Ir šādas sabiedrības ir ar desmit darbiniekiem un ar desmit tūkstošiem darbinieku. Vajadzētu noteikt šo minimālo slieksni, kur ir obligāti jānodrošina arotbiedrība pārstāvība. Un te būtu runa par eh, politizētiem pārstāvjiem, kas varbūt uzņēmumā nebūtu īsti pareizi. Es ceru, priekšādētāja kungs, ka jūs man sapratāt, kaut arī varbūt izteicos diezgan nesakrīgi. Stimmt, aber. Jā, tā taisnība, bet par to var padziļinātāk diskutēt. Rulē. Klotri Rulēns. Oh, euh, merci, prezident. Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka par jūsu vēlmi nodrošināt to, lai darba ņēmēji varētu vairāk iesaistīties mm, uzņēma darbā. Tātad te ir runa par sociālā dialoga dinamikas palielināšanu. Es esmu pārliecināts, ka sociālais dialogs galu galā ir daļa no šīs arotbiedrības pārstāvības, un tas notiek caur arotbiedrību. Otrs jautājums attiecas arī uz jūsu ziņojumu, un šeit man ir radušās problēmas attiecībā uz to, ka uh, sociālais dialogs tiek saistīts ar kultūru, un kultūras var būt atšķirīgas. Es, protams, respektēju Vācijas un Austrijas modeli, kas ir sevi pierādījis un pierādījis savu efektivitāti, bet daudz citās valstīs, tā skaitā manējā, arotbiedrības atsakās no šādas kopējas vadības sistēmas. Viņi, mm, šīs arotbiedrības atsakās piedalīties valdēs, bet jebkurā gadījumā būtu jāņem vērā arotbiedrību lēmumi lēmumu pieņemšanā. Tomēr tas būtu jādara atšķirīgā veidā. Uzskatu, ka nevajadzētu ar šo ziņojumu radīt iespaidu, ka sociālais dialogs ir tikai un vienīgi jūsu valstī eksistējošais modelis, tātad tika pieminēta Vācija. Ir citi modeļi, kas arī ir tikpat svarīgi. Attiecībā uz Eiropas sabiedrībām arī uh, ir piemērots šāds modelis, un tā ir tāda jauna Uh, sabiedrības forma. Gribētu runāt arī par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es uh, biju arotbiedrības ģenerālsekretārs pirms kādiem desmit gadiem. Es daudz strādāju ar maziem vidējiem uzņēmumiem. Es uzskatu, ka mazie un vidējie uzņēmumi ekonomisko apstākļu dēļ patiešām vēlas sociālo dialogu, kas būtu pietiekami rezultatīvs. Tomēr šis sociālais dialogs MVU ietveros nevar tikt nodrošināts tādā pašā veidā kā lielajos uzņēmumos. Tātad mums ir vajadzīgi tādi sociālā dialoga veidi, kas būtu piemēroti mazo un vidēju uzņēmumu realitātei. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Tāpat arī ir jāatcerās, ka nav runa tikai par lieliem Eiropas vai nacionāla līgumiem, ir runa arī par nozara līgumiem, un tie, manuprāt, varētu daudz labāk izprast, kāda ir eh, konkrētās nozares MVU īpatnība. Dankeschön. Paldies. Vēl kāds vēl vēlas izteikties? Liekam, nē. Labi. Tagad došu vārdu referentam. Tātad. Pirmais komentārs attiecās uz to, ka ekonomikas izaugsmi nevajadzētu aizkavēt. 20 gadus bija uzraucījis padomē kādā lielākā vācu uzņēmumā, un kad tur sāku strādāt, tieši šāda pati iebilda tika arī izteikti, proti, kā līdznotiekšanu pārāk notiek liela iejaukšanās uh, uzņēmuma darbībā, un tas aizkavē attīstību. Pēc desmit gadiem uh, šis temats bija pabeigts tie, kas bija uzraudzījis padomē, gan no darba devēja un darba ņēmēja puses, lai turpinātu uzņēmumu attīstību, atzina, ka uzņēmuma attīstība ir uzlabojusies, tiek kļuvuši efektīvāki, rezultatīvāki un radījuši vairāk darba vietas. Manuprāt, eh, daudz kas atrisinās faktiskajā darba pasauli un nevis uh, izsakot ideoloģiskas uh, iebildes. Tas ir pirmais komentārs. Otrakārt, nav runa. Antēja Makintājas kundze. Nav runa par to, kā, radīt, kā vajadzētu radīt vienotu modeli vai tādu vispārīgu līdznoteikšanas sistēmu. Ja jūs izlasītu precīzi ziņojumu, ir runa par minimāliem standartiem. Uh, kuriem, protams, ir kaut kāds līmenis jānosaka attiecībā uz robežvērtībām, un man ir skaitļi. Es no savas tradīcijas, kā no arobiedrības, no mās politiskās ģimenes, es nāku. Es zinu, ka mums vēl būs jārunā par šo robežu līmeni. Protams, ka tā būs, bet gribētu pateikt, ka nav runa par vienotu modeli, ka viens ņemtu un tiktu nopļautu pļaviņu un viss būtu vienādi. Uh, bet ir runa par minimāliem standartiem, kas darbojas tad, ja kādā valstī saskaņā ar subsidaritātes principu tiek iedibināta līdznoteikšanas sistēma. Tas nav iespējams zem noteikta līmeņa. Tas ir svarīgi, lai mēs ar šādu izpratni ķertos pie lietas risināšanas. Negribu nevienam neko uzspiest, ne Bēģijā, ne Lielbritānijai, kas pēc manas pārliecības ir pārliecinoši citās valstīs, bet ja pašas valstis nav pārliecinātas, tad jau nevar ar varu tām uzspiest eh, līdznoteikšanas sistēmu, ko tās eh, galīgi nevēlas, un eh, tad arotbiedrībā tas arī būtu šādā sistēmā, un darba ņēmēji arī varbūt to nemaz negrib. Par to jau nav runa. Runa ir par minimāliem standartiem vai vispārīgu ietvaru vai par labāks prakses piemēriem. Ir runa par minimālo standartu radīšanu tad, ja kādā valstī šāda sistēma tiek ieviesta. Un runa ir daudz vairāk vēl par jautājumu, ka ja mēs diskutējam par sociālo dialogu, kas uzņēmuma juridiskā līmenī arī šajā parlamentā tiek uh, pieņemtas direktīvas, uh, kas atļautu līdznotiekšanas sistēmas 28 eh, valstīs ar dažādu triku palīdzību neievērot. Un tādā veidā notiek eh, rīcība, kas ir pret esošiem sistēmām. Tā ir otrā daļa manai priekšlikumam, ko es izvirzīju. Gribētu vēl skaidri pasvītrot, ka, protams, ka ir NT piemēri, un domāju, ka mēs diskusijās ar ēnu referentiem vēl pie tā pieskarsimies. Proti, padoms, kā nodrošināt eh, darbinieku līdzdalību sistēmā, tas nedrīkstētu izrazīt situāciju, kā tiek aizkavēta uzņēmuma darbība, bet tieši otrādi, ka šis uzņēmums gūst ekonomiskos panākumus. Domāju, ka to visu var labi pierādīt arī ar jau esošajiem paraugiem Eiropas Savienības eh, valstīs un Tādēļ ja mēs savā starpā diskutējam par to, kāda situācija nav jau tikai darbinieku padomes eh, locekļi, nav tikai arot, arotbiedrība pārstāvja, bet arī uzņēmumu vadītāji, kas ir interesēti šādā sistēmā, jo šāda praksa ir sevi attaisnojusi. Kādas arotbiedrības tās ir? Tas, protams, ir atsevišķās dalībvalsts darba tiesību lēmumus, kādas tur ir darba tiesības. Sistēmas, kuras es zinu, nodarbinātie balso par viņu pārstāvjiem šajās komisijās valdēs. Ir arotbiedrību ieteikums, visu arotbiedrību, un tad personāls pieņem lēmumu, kurš tas būs, nevis kaut kāda arotbiedrība centrāla vai kāds pilnīgi svešs birojs. Bet arī šeit gribētu teikt, šajā kultūrā ziņojums nemaz nevēlas iejaukties, to katra valsts var pati izlemt atbilstoši savai arotbiedrības sistēmai un darba tiesību sistēmai. Šeit Briselē tas nav jālēmj, bet minimālie standarti darbinieku līdzdalībai, tos mēs varam pieņemt. Ja mēs rīt koordinātāru sanāksmē varbūt kā vēl ieviesiesim nelielu grozījumu, kurā virsraksts būs drusku skaidrāks, lai būtu skaidrs, ka tur tiešām runa ir par eh, tām pārstāvniecības struktūrām, par kuras, par kurām es runāju. Nav runa par eh, to, ka uzņēmumu būtu vēlme kādam, lai uzņēmumiem iet sliktāk vai atņemt uzņēmumu īpašumu, bet eh, par to, kā sociā, uzlabot sociālo dialogu, kā varētu nodrošināt darbinieku pārstāvību. Šeit nav runa par to, ka kāds vēlas iejaukties uzņēmumu operatīvajā darbībā. Uh, un neviens nevēlas iejaukties attiecīgo valstu subsidaritātē, kurā ir līdznoteikšanas sistēmas. Runa ir par to, kā aizkavēt ļaunprātīgu izmantošanu, pārkāpumus, kā kaut ko uzlabot, kas pašlaik eh, tomēr ir kļūdaini. Tik tālu par to. Es ar prieku gaidu nākamās diskusijas. Šī ir pirmā diskusija mūsu komitejā Eiros parlamentā par šo tēmatu. Paldies, kurš vēl vēlas izteikties. Atvainojos, neieraudzīju. Paldies, jā, tev vajadzēja mm, pabeigt šo jautājumu, bet šķiet, ka jūs man pārpratāt, jūs runājāt par normām, par minimumiem. Katrā valstī, protams, ir uh, sava sistēma un katrā valstī ir jāuzņemas atbildība, taču nevajadzētu likt domāt, ka uh, tikai 5% no darbiniekiem ir pārstāvēti eh, Francijā. Te ir runa tikai par mazām arotbiedrībām. Un mazajās arotbiedrībās Francijā ir daudz vairāk eh, dalībnieku nekā lielajās politiskajās partijās. Un, protams, ka te ir runa par darba ņēmēju mm, balsīm. Ar šīm balsīm tiek uh, ievēlēti šie arotbiedrību pārstāvi. Un īsnībā daudzi politiķi varētu tikai par eh, tādu pārstāvību sapņot. Jā, paldies. Jau tagad ir saprotams, ka tās būs ļoti karstas debates. Labi, ja vairāk neviens nevēlas izteikties, termiņš grozījumiem 4. aprīlis 12. Un Emplu komitejā būs balsojums. Ja vispār tā kā pašlaik, tad balsojums būs 30. mājā šogad ja paliks tāda situācija, kāda pašlaik, bet rīt būs par sarunu ar koordinatoriem vēl par to. Tālāk tagad būs 16. Eh, darba kārtības punkts - sociālais dempings Eiropas Savienībā. Referents ir eh, Gijoms Balas. Šodien mēs runāsim par grozījumiem, kas ir iesniegti, un došu vārdu referentam. Lūdzu, Gijom. Merci beaucoup. Paldies priekšādātāji. Paldies arī visiem tiem, kas ir palikuši noklausīties šajās diskusijās. Mums jau ir bijusi pirmā viedokļa apmaiņa. Mm, referents sagatavoja pirmo projektu. Protams, diskusijas sākās, un pašlaik mēs esam pie grozījuma izskatīšanas. Īsnībā tas ir darba pats sākums. Es gribētu visiem atkārtināt, ka pirmās diskusijas par šo tēmatu tajās es minēju, ka ir uh, komisijas, proti Junkera kunga mandāts, un to mēs uh, ar vairākumu šeit parlamentā atbalstījām. Proti, te bija runa par uh, trīskāršo sociālo A uh, komisiju, un parlaments vēlas to pašlaik izveidot Eiropā. Uh, Un te ir runa par sociālo pīlāru un par cīņu pret negodīgu sociālo konkurenci. Tas bija Taisens kundzes priekšlikums. Mēs redzam, ka visticamāk pēc vasaras sāksies attiecīgās debates, un arī priekšsēdētājs Junkers ir norādījis, ka viņam šis jautājums ir prioritārs proti viņš vēlējās cīnīties pret sociālo nevienlīdzību. Viņš nevēlas negodīgu konkurenci Eiropā. Vajadzētu domāt par to, kas notiek eh, iekšējā tirgū. Atrodamies ļoti sarežģītā brīdī, mēs redzam, ka Eiropa tā palēnām izirst mūsu acu priekšā. Migrantu problēmas mūs visus uztrauc. Jebkurā gadījumā vairākumu no mums tā, nu, tās uztrauc. Mēs baidāmies, ka uzvar ekstrēmie spēki. Un, ja runa par sociālo pusi, tad arī šeit eh, parādās līdzīgas tendences. Gribētu norādīt, ka 11 lēmumu skaits eh, valstīs eh, sociālajā jomā ir ļoti liels, un tas var radīt milzīgas problēmas. Tā skaitā tas varētu attiekties uz brīvu darbaņēmēju pārvietošanos. Šeit varu pieminēt arī debatas par Lielbritāniju, bet ne tikai. Arī Eirozonas ietveros mēs eh, varam konstatēt, ka ir mēģināju pieņemt vienpusējas lēmumus no valstu puses par sociāliem jautājumiem. Tas nav pamatoti un tas var radīt ļoti liels problēmas iekšējā tirgū. Uh, Problēma ir tāda, ka trūkst harmonizācijas sociālajā jomā, un tas rada neusticēšanos pilsoņu vidū pret Eiropu, tas rada arī nevajadzīgu nacionālismu. To visu mēs zinām. Starp citu, tā kā esmu referents par šiem jautājumiem, es uh, gribētu teikt, ka ir pat neticami, cik lielos apmēros no parlamenta viss izvairās, netiek nodrošināts konsultācijas ar parlamentu. Te ir runa gan par iestādēm, gan arī par pilsoņiem, par presi. Šķiet, ka mūsdienās sociālie jautājumi ir kļuvuši par centrālajiem jautājumiem Eiropā. Un tieši tāpēc es sagatavoju šo pirmo uzmetumu ziņojuma projektu. Uzskatu, ka iesniegtais grozījums skaits ir ievērojams, tie ir 704 grodi, grozījumi, un uh, tas ir tikai pamatoti, jo šīs debates ir ļoti interesantas. Uh, politiķi Eiropā vēlas strādāt pie šiem jautājumiem, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Esmu iepazinies ar šiem grozījumiem, izlasītos um, kopš pagājušās nedēļas, kad tie visi tika iesniegti. Uh, Uzskatu, ka šos grozījumus var iedalīt trīs kategorijās. Lielākā daļa no šiem grozījumiem ir precizējumi vai grozījumi, kas mēģina kaut ko detalizēt. Tātad te ir runa par eh, to, ka deputāti vēlas ieviest eh, juridiskus precizējumus attiecībā uz to, kas tiek minēts. Un ir arī padziļinājumi, jo dažkārt deputāti vēlas iet tālāk nekā Eh, es esmu to ieteicis ar saviem priekšlikumiem. Otrā grozījuma kategorija ir koriģējumi. Vispārīgi runājot, tie ir grozījumi, kuri mēģina ieviest atšķirīgu redakciju, mazliet savādākus vārdus, vai arī mēģina koriģēt konkrētus terminus vai idejas. Bet īstenībā to nozīme ir gandrīz tāda pati. Un trešais eh, grozījuma lokus eh, ir tas, kas apšāba ziņamā paustās idejas. Es gribēju teikt, ka visas trīs eh, grozījuma kategorijas man ir ļoti būtiskas. Uzskatu, ka ir svarīgi respektēt deputātu domas. Vairāki kolēģi mēģina padziļināt vai koriģēt paustās idejas, un tāpat šie grozījumi ļāja mums diskutēt par manis izteiktajiem priekšlikumiem. Uh, Uzskatu, ka mums vajadzētu diskutēt eh, par visiem trīs eh, šiem tematiem. Es domāju, ka vajadzētu respektēt visus iesniegtos grozījumus. Kāpēc es to saku? Es eh, to saku tāpēc, ka pēc iepazīšanās ar grozījumiem es redzu, ka pastāv iespēja panākt plašu vienošanos. Un jo īpaši, ja runa par cīņu pret negodīgu konkurenciju. Tā kā esmu Eiropas parlamenta deputāts, esmu gatavs uz plašiem kompromisiem. Protams, tie nedrīkstētu absolūti izmainīt mana ziņojuma domu. Tagad par konkrētāk. Mēs sagatavosim pirmos grozījumu kompromisus, darīsim to jau nākamās nedēļas sākumā. Tas mums ļaus uzsākt diskusijas, un ļaus arī mums padziļināt darbu. Protams, ir daudz darāmā, bet eh, ja mums tas neizdosies, tad personīgi, protams, es būšu uh, noskumis, bet tas būs arī ļoti skumji visam Eiropas parlamentam. Ja mēs nespēsim virzīties uz priekšu uz sociālo jautājumu ziņā, tad, tad noteikti mūsu līdzpilsoņi nebūs par to priecīgi. Paldies! Tautas partijas grupas vārdā Lenārta kungam vārds. Paldies! Esmu ēnu referents par, eh, ne, es neesmu ēnu referents, Danuta Jazlovecka ir mūsu ēnu referenta par šo tēmatu, un viņa man lūdza nolasīt viņas eh, sakāmo. Tie ir Danutas vārdi, un mēs tos pilnībā atbalstām. Godāmie kolēģi, ņemot vērā ekonomisko un sociālo krīzi, sociālais dempings, uh, tiek apspriests dažādās dalībvalstīs, arī Eiropas līmenī. Tomēr es uzskatu, ka. Ah, okay. However, I believe that as Tomēr es uzskatu, ka ja mēs nemēģināsim noskaidrot, ko īsti nozīmē sociālais dempings, mums būs grūti panākt vienprātību, kā tiek galā šo izaicinājumu. Es uzskatu, ka nodarbinātības komitejā mēs visi esam viensprātis, ka mums ir jācīnās pret tiesību pārkāpumiem un ir jāaizsargā darbaņēmē tiesības. Ir iesniegti vairāk nekā 700 grozījumi par šo ziņojumu, un tas skaidri parāda, ka mēs visi esam apņēmības pilni strādāt. Tautas partijas grupā mēs vienmēr mēģinam nodrošināt sociālo konverģenci. Mēs akceptējam to, ka uh, Eh, sociālā attīstības līmenis dalība valstīs ir atšķirīgs. Mums ir jāparedz iespējas visām dalība valstīm izaugt. Nevajadzētu uzlikt papildus čēršļus. Iekšējais tirgus ir vieta, kur gan liels, gan mazas valstis var izmantot eh, brīv, brīvības, ko nodrošina līgumi. Tātad ir runa par kapitālu, darba ņēmēju mm, brīvu pārvietošanos. Ir jāievieš noteikumi, kas ļautu mums eh, pasargāties no protekcionisma. Uh, bet vajadzētu saglabāt Eiropas Savienības pamatvērtības un arī vienotību. Šis ziņojums un arī iepriekšējās debatas parāda, ka sociālais dempings tiek izmantots, lai aprakstītu arī legālu praksi, ko pieļauj likumi, bet kas tiek apšaubītas no godīguma viedokļa. Darbinieku nosūtīšana ir iespējama iekšējā tirgū tāpat kā arī a, apakšlīguma slēgšana, taču tās salīdzina ar nelegālu praksi, kā piemēram paskastiešu firmā. Mums vajadzētu detalizēt noteikt, ko mēs īsti domājam ar dempingu. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs punkts. Attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, ņemot vērā faktu, ka Eiropas komisārs nesen publicēja likumdošanas priekšlikumu, lai pārskatītu direktīvu. Mēs strādāsim pie šie jautājumi tuvākajā nākotnē. Esmu pārliecināts, ka referents pieņems adekvātus procesuālus risinājumus. Tautas partijas grupa uzskata, ka sociālā dempinga jomā mums ir jāievēro subsiditātes princips. Mums ir jāizmanto esošie instrumenti, piemēram, platforma nedeklarētā darba pieteikšanai, tāpat arī ir jāizmanto jau esošās iestādes un institūcijas. Esmu pieskārusies tikai dažiem jautājumiem, kas tautas partijas grupā ir būtiski. Uzskatām, ka darba inspekcijām ir jādarbojas efektīvāk un ir jānodrošina uh, vis, vi, visu pienākumu veikšana visās atbildīgajās dalībvalstis iestādēs. Vienāda alga par vienādu darbu. Mm, to paredz gan līgumi, gan arī sekundārie tiesību akti. Mēs saprotam, ka ir atklātas grūtības šo tiesību aktu piemērošanā, un īsnībā eh, tas neatvieglo darbaņēmēju situāciju, bet rada ārkārtīgi daudz lietu tiesās. Es gribētu arī paust šaubas par to, ka vairāki ziņojuma punkti vairāk attiecas uz transporta komiteju. Uzskatām, ka vajadzētu noskaidrot noteikums attiecībā uz kabatāžu un vajadzētu rast arī adekvātu risinājumu uh, kravu izkraušanai krastā. Mums ir arī jānodrošina adekvāts drošības līmenis visiem darbiniekiem. Par um, 23. punktu par ekonomiskajām brīvībām. Mēs nevaram piekrist šim secinājumiem, jo tas runā pretī līgumiem un tiesas spriedumiem. Šeit ir jārunā par šo tiesību vienlīdzīgumu. Tāpat arī ir runa par konkrētu algu uzspiešanu dalību valstīm. Tautas partijas grupa iestājas par minimālo algu saskaņā ar subsidiaritātes principu. Nedomājam, ka šeit ir pieļaujama Eiropas pieeja. Pašlaik risinām ļoti svarīgu uh, dokumentu. Sociālās uh, tiesības noteikti gūs plašu sabiedrības uzmanību. Labprāt sadarbošos ar referentu un uh, gribētu arī iepazīties ar sagatavotajiem kompromisu grozījumiem. To saka Danuta. Paldies! Patiešām sadzirdējām šeit Danutas balsi. Tagad tā uh, Antēja Makentāra Paldies! Es vēlētos pateikties referentam par darbu pie šī ziņojuma projektā. Ir iesniegts milzīgs grozījums skaits, un noteikti tas sarešķīs viņa dzīvi. 47 grozījums iesniedza EKR grupa. Mums bija pirmā ēnu referentu tikšanās, bet es eh, tomēr gribētu paust eh, diezgan daudzas domas. Mūsu grupa nav pārsteigta, tad nav nekāds pārsteigums, ka mūsu grupai subsidaritātes un proporcionalitātes principi ir ļoti svarīgi. Vēlamies, lai šie principi tiktu pasvītrot ziņojumā. Viss, kas uh, iet tālāk par šiem principiem, noteikti radīs problēmas mūsu grupai. Mums ir jārīkojas pragmatiski. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ko mēs vēlamies no komisijas un ko komisija īsti var paveikt, ņemot vērā līgumus. Uh, Mums vajadzētu atstāt eh, dalību valstīm iespēju manevrēt. Ir eh, jāņem vērā arī nacionālās tradīcijas nodarbinātības un sociālās aizsardzības jomā. Jau pašā sākumā mums vajadzētu identificēt jomas, kur mēs varētu panākt kompromisus starp visām politiskajām grupām. Un kur mēs varētu vienoties par to, ka mūsu viedokļi ir atšķirīgi. Pagājušajā nedēļā komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu mērtiecīgai darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanai. Personīgi uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs vienotos par to, kā mēs organizēsim savu darbu pie eh, šī nosūtīšanas dosjē un likumdošanas priekšlikuma. Tāpat arī domāju, ka mums vajadzētu noteikt skaidras robežas starp eh, šo ziņojumu un uh, Eh, tādiem būtiskiem elementiem kā vienāda alga par vienādu darbu. Tā arī būs daļa no komisijas priekšlikumā. Tagad uh, konkrētas detaļas. Domāju, ka ieviešot šo vienādu algu par vienādu darbu vienā un tā pašajā vietā, ar, mēs saskaramies ar problēmām. Mēs iesniedzām 122. grozījumu. Alga noteikšana ir dalībvalstu kompetencē. Mēs nevēlamies iejaukties uh, eh, dalībvalsts prerogatīvās. Otrakārt, to es minēju eh, ēnu uh, referents sanāksmē. Mēs zinām no Lielbritānijas pieredzes, ka mums ir apmēram ceturdaļ miljons lietu uh, darba tiesās Lielbritānijā, un mēs uzskatām, ka mums nevajadzētu uh, radīt darbu juristiem. Uh, to, ko mēs eh, pieņemsim, vajadzētu veidot tā, lai to visi var saprast un viegli piemērot. Ja mēs ieviesīsim šo principu, tad eh, mēs eh, neatrisināsim sociālo dempingu, mēs izmainīsim noteikumus, noteikums būs sarežģītāk piemērot un arī grūtāk kontrolēt. Visticamāk, tos arī varēs ļoti viegli apstrīdēt. Tātad Mūsu grupa uzskata, ka vajadzētu paskatīties, kā varēs piemērot šo direktīvu. Tad pirms mēs uh, skaramies klāt darbinieku nosūtīšanas direktīvai. Šīs direktīvas mērķis ir atbalstīt dalībvalstis praktiskajā piemērošanā, tad, tad uh, kā varētu īstenot noteikumus, kas ir iekļauti darbinieku nosūtīšanas direktīvā. Uzskatām, ka jebkāda pārskatīšana radīs neskaidrību, un šīs piemērošanas direktīvas eh, īstenošana tiks apturēta. Domāju, ka mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem šajā pašnestības ziņojumā, nevajadzētu skarties klāt lietām, kas tiks skatītas darbinieku nosūtīšanā. Un, protams, mēs nevaram eh, tā skarties klāt, pirms eh, nebūs īstenota piemērošanas direktīva. Mēģināšu izteikties īsi. Darba inspekcijas. Mēs piekrītam, ka darba inspekcijām ir ļoti nozīmīga loma e, īstenojot darbinieku tiesības. Mana grupa uzskata, ka piemērošana ir dalībvalstu ziņā saskaņā ar subsidiaritātes principu. Un aicinām palielināt resursus un uh, pieņemt direktīvu saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas 81. konvenciju rada problēmas mūsu grupai. Transporta komiteja arī gatavo atzinumu par šo ziņojumu. Uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie tām jomām, kur uh, kompetence pieder nodarbinātības komitejai, un tādi jautājumi kā kabotāža vai kravu izkraušana būtu jāatstāja transporta komitejas ziņā. Tagad pavisam īsi pie neīstajiem pašnodarbināto līgumiem. Protams, es esmu pret šādu viltus pašnodarbinātību, taču es neesmu pret nulles stundu kontraktiem. Mūsu dalību valstī mums ir šādi līgumi, kas nodrošina daudz lielāku elastīgumu darba vietā. Tas atbilst gan darba devēja, gan arī darba ņēmēja interesēm. Ar nosacījumu, ka mēs nesakām, ka šie līgumi ir ekskluzīvi. Ja mēs vēlamies nodrošināt elastīgumu, un jo īpaši, ja mēs vēlamies nodrošināt, lai sievietes varētu strādāt, tad nulles stundu līgumus nevarētu uzskatīt par nelegāliem vai sliktiem. Tie ir ļoti svarīga daļa no elastīga darba tirgus. Attiecībā uz sociālo konverģenci. Domāju, ka par to runājot, mums vajadzētu skaidri saprast, eh, par ko īsti ir runa. Mūsu grupā ir skaidrs, ka pirmām kārtām tas nozīmē benchmarking pielietojumu paplašināšanu un paraugu prakses eh, plašāku izmantošanu. Tas ļautu dalību valstīm pievērst uzmanību tām jomām, uh, Eh, kur uh, ir radušās problēmas, un tās arī varētu saņemt palīdzību no komisijas. Mēs bieži sakām, ka mēs nevaram viens noteikumus visiem piemērot vienādi, un eh, tam nevajadzētu arī nozīmēt to, ka ir jāpieņem vairāk tiesību aktu. Labākā regulācija. Esam iesnieguši 225. grozījumu konkrēti par šo jautājumu. Uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai viss, ko mēs darītu šajā jomā, uh, atbilstu komisijas labākā regulējuma darba kārtībai. Mums ir jāveido tāda tiesība akti, kas atbilstu mērķim, kas eh, samazina mm, komplicētību, kas nodrošina atbilstību un kas nav tikai tukši vārdi par labāku regulējumu. Mums vajadzētu nodrošināt to arī mūsu radītajos ziņojumos. Labprāt sadarbošos ar referentu tuvākajās nedēļās. Paldies! Tankus. Paldies! Martīna Dlabājova. Paldies priekšsēd. Dargie kolēģi, es gribētu pirmkārt pateikties referentam par šo otro viedokļu apmaiņu, kas tika komiteja organizēta un uh, par pirmo ēnu referents sanāksim vakardienu, kurš mēs pēdējo reizi tikāmies šajā komitejā. Ir bijuši būtisks attīstības, kā tik teikts, Uh, nosūtīto darbinieku direktīvai piedāvāts priekšlikums no komisijas puses, uh, modificējot direktīvas būtisks princips, ir zinām pārklāšanās ar taisnības kundas priekšlikumiem, kas drīz nonāks Eiropas parlamentā. Vai tur, uh, ja turpināsim virzīt šo ziņojumu, tad mums ir arī jārod veids, kā integrēt šo jauno attīstības tendenci ziņojumā, izvairoties no pārsteidzīga vērtējuma tam, kā parlaments rīkosies ar uh, normatīvo ziņojumu. Būs daudz grozījumu, mēs arī uh, eh, gaidam kompromisu priešlikums un diskusijas. Pasvītrošu, ka es pati un Alde iestāsimies par trim svarīgiem principiem. Un tos es gribētu ļoti pasvītrot. Pirmais - konkurētspējīga Eiropa. Mēs nevarēsim pieņemt priešlikumus, kas eh, šo ideju krautu. Otrs ir darba spēka mobilitāte un pakalpojumu brīvā piedāvāšana. Šie principi daudziem eiropiešiem ir ļoti svarīgi, jo viņi tic Eiropas saimnībai. Un mēs paliks stingri turēsimies šīm pamatprincipiem. Trešais punkts ir subsidiaritātes princips. Mm. Un esošo instrumentu izmantošana jomas, kuras eh, kompetences, kuras var vislabāk regulēt dalībvalsts, ir jāatstāj viņa ziņā. Tā ir arī jāizmanto labāk eh, esoši instrumenti, tā vietā piedāvāt jaunus. Viens piemērs ir nedeklarēta darba platforma eh, sadarbībai starp dalību valstu darba inspekcijām. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka darba, ka alu līmeņa Eiropā paliek atšķirīgi, ņemot vērā atšķirīgi ekonomisko attīstību un IKP līmeņa attīstību, kas ir vēsturiski e, radīta. E, Darbinieku brīvā pārvietošanās ir ļāvusi mazo algu e, dalību valstīm savas tautsaimniecības attīstīt. Tādēļ jāizmanto maksimāli iespējas, kuras vienotais tirgus var piedāvāt, nevis uh, jādodas nezināmā virzienā ar nezināmiem rezultātiem. Tādēļ es gaidīšu kompromisu un ceru uz auglīgu diskusiju ar referentu un pāriem ēnu referentiem. Paldies! Neoklis Silikjotis no, nav ieradies, no ko es citu pārstāvi arī nav, izņemot mani. Tādēļ es atļaušos tagad runāt, jo man iepriekšējie runātāji man deva daudz iemesls rēģēt vai vismaz komentēt viņu teikto. Šo priekšpusdienu jau sacīju, un es domāju, ka tas ir arī jāņem vērā, ka Eiropā pašreiz piec valstīs pastāv aizdomas, ka tur darbinieks strādā darbu attiecībās, kurās 13 dienas strādā, vienu dienu nestrādā, nav vairs pases, jo to viņiem atņēma, un šajā mēnesī, kurā viņi strādā, viņi spēlē 75 eiro. Un vispār jau saņem uh, ziemeļ, uh, šī, šī valsts uh, Ziemeļkoreja. Tādas ir aizdomas. Un pētniecības institūti no Holandas, Šveicis un citām vietām ir to apstiprinājuši. Tātad, acīm redzot, ir labs pamats šim Gijoma Balasa ziņojumam. Uh, izteikties par šo problēma, jo šīs metodas, kuras es tagad pieminēju, ir visradikālākās, eh, uh, bet nevienīgās. Tas ir pirmais, ko gribētu sacīt. Otrs, kurš tik ārkārtīgi eh, apsveic nulstundu eh, līgumus, tas uzskata, ka pilnīgā e, elastība attiecībā uz darbi devēju uh, pilnīgi patvaļ uh, uz darba ņemēju rēķina, uh, pilnīgi ignorējot jau kādu sociālas uh, darbinieku aizsardzību. Uh, to visu maksā, uh, ja ir negadījumi darba vai kas tāds. Uh, um, uh, tā saka startautiskie eksperti. Es domāju, tas jāņem vērā. Trešā piebilda. Antējā. Darbinieku nosūtīšanas direktīvā, kas tagad tika piedāvāta, es lasu par to, ka ir vien, eh, eh, ne, neko nelasu par vienlīdzīgu samaksu vienā vietā par vienlīdzīgu darbu. Bet ir arī daudz pētījumu, kas eh, runā par to, ka var piemērošanas direktīvu apiet, bet par to vēl nemaz nav runa Mēs nemaz nejaucamies darbinieku nosūtīšanas direktīvas kompetencē, bet ziņojumā taču var norādīt, ka pētījumi liecina par to, ka šeit ir nepieciešamība rīkoties, to es redzu. Es vienkārši atsakos saprast, kādēļ trīs dažādās direktīvās tiek samisturotas kopā, Un inī ziņojumā, kur e, ir atzinums no mūsu komitejas, tas e, viss notiek. Ja šādi strādājot, mēs neko nenoskaidrosim. Es domāju, ka algu dempinga jautājums nenotiek kaut kur uz Marsa, bet mūsu sabiedrībās. Un es domāju, ka darīsim ļoti pareizi, ja mēs arī izteiksimies par to e, no komitejas puses. Un pēdējais, ko es gribētu sacīt. Nu, no dienu man kā darba, eh, kā komitejas vadītājiem ir kļūst zināms, ka Trump komiteja ir vērsusies pie mums un lūgus mums nejaukties viņas kompetencēs, bet es domāju, ka mēs eh, šo eh, jautājumu gan jau atrisināsim. Protams, kompetencēs nebūtu jājaucās, jāgādā par to, kas ir mūsu kompetencē, Bet jācīnās arī par to, ka mūsu kompetences eh, cēs nejaucās cits komitejas. Tādēļ es lūdzu eh, sapratni, ka mēs cenšamies ar komitejām šo jautājumu atrisināt saprātīgi. Lūk, eh, tik tālu mans sakāmais. Un tagad Karīma Dalī. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Es domāju, ka vajadzētu reizi par visām reizēm pateikt, ko īsti nozīmē sociālais dempings. Nav nekādas definīcijas, taču visi zina, ka sociālais dempings nav nekas cits kā uh, darba ņēmē eksploatācija konkrētos uzņēmumos vai arī negodīga prakse. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas apdraud Eiropas projektu. Ja mēs neesam spējīgi šajā sasaukumā atrisināt sociālā dempinga uh, problēmu, tad mēs varam pielikt punktu Eiropas projektam. Ja mēs nespējam nopietni uztvert šo būtisko problēmu ne tikai parlamentā, bet arī komisijā un padomē, tad mēs tikpat labi varam slēgt ciet šo Eiropas bodīti. No otras puses, es gribētu pateikties mūsu referentām Gijomam Balas. Viņš patiešām ļoti nopietni uztver šo jautājumu. Viņš eh, uzticas arī saviem līdzreferentiem, un uzskatu šeit eh, mūsu komitejā un arī eh, zaļo grupā mēs jūtamies tā, ka mēs varēsim to panākt. Mēs varēsim vienoties par grozījumiem, vēlāk arī par rezolūciju. Mūsu kopējais mērķis šajā komitejā un tāpat arī visā Eiropas parlamentā ir nodrošināt normālu darbu ar atbilstošu algu visur Eiropā. Es vairs nevaru ciest to, ko man saka par subsidiritāti. Tas vairs nav iespējams. Tik tikko kāds runāja par algu jautājumu. Lūk, pavisam konkrēts piemērs, lai uh, saprastu šo problēmu vienāda alga par vienādu darbu, kāds ir iespējams. Tas ir iespējams šeit Eiropas parlamentā. Jūs visi nākat no dažādām dalībvalstīm, bet mums ir tāda pati alga, iespējams, sociālās aizsardzības līmenis nav tāds pats. Pirms desmit gadiem Itāļi saņēma desmit reizes vairāk par franču deputātiem un tā tālāk. Šodien mums visiem ir vienādas algas. Tas ir algu harmonizācijas jautājums un tas ir iespējams. Tātad par šo minimālo algu. Uzskatu, ka mums, protams, ir jāuzsāk šī dinamika. Dažās valstīs vēl nav minimālās algas, un tas nav ne, izdevīgi nec uh, valstī, nec uh, darba ņēmējiem. Agrāk mēs runājām par uh, darba inspekciju veidošanu Eiropas līmenī, lai mēs panāktu uh, uh, starptautiskās darba organizācijas mērķi. Viens inspektors uz, uz tūkstošu uh, darbiniekiem uh, konkrētā vietā. Ja runa par kabotāžu, tad dalībvalstis ir jāiesaista, vajadzētu nodrošināt, lai tās piekrīt šim minimālajam termiņam divi gadi. Šis jautājums ir pārāk ievilcies. Mēs varam iet vēl tālāk. Mums beidzot vajadzētu pieprasīt konkrētas sankcijas, ko vajadzētu uzlikt krāpnieciskiem uzņēmumiem. Nav normāli, ka uzņēmumi neiesaistās šajā spēlē. Noteikumi gal galā ir noteikumi, tie attiecas uz pilnīgi visiem. Mēs nevarētu viņiem dot piekļuvi, teiksim, publiskajiem konkursiem, un šīm sankcijām vajadzētu spalikt spēkā uz konkrētu laiku periodu. Uh, te ir runa par nopietniem Eiropas tiesību pārkāpumiem. Pašlaik uh, likumdošana mainās Francijā. Un, piemēram, mums ir kāds uh, transporta uzņēmums, kuru uh, sodīs uh, tiesa Francijā, tāpēc, ka tika pieņemti tūkstots darbinieki par pilnīgi necienīgiem apstākļiem. Šiem cilvēkiem ar savām ģimenēm vajadzēja dzīvot uh, savās automašīnās. Tas ir eh, absolūti nepieņemami. Te ir jāpieliek punkts. Šiem darbaņēmējiem ir jānodrošina cilvēka uh, cieņas atbilstoši apstākļi. Tas attiecas gan uz uh, uzturēšanos, gan uz dzīves vietu, gan arī uz dažādiem citiem sociālās aizsardzības pasākumiem. Tagad Vēl kāds punkts. Mums vajadzētu uzlabot visu iesaistīto atbildību, ja runa par apakšu uh, līgumiem. Vajadzētu noteikt e, konkrētas normas un vajadzētu noteikt arī limitus. Godāmie kolēģi, mums nevajadzētu palaist garām uz doto izdevību. Es nepiekrītu jums priekšādātā, kad jūs teicāt, ka e, daļu vajadzētu atdot transporta komitejai Uzskatu, ka transporta komiteja ir jāsadarbojas ar nodarbinātības komiteju uh, līdzīgās pozīcijās. Tas ir visu pilsoņu interesēs. Paldies! Tas būtu izsaka. Es uh, arī tu gribi parakstīt, bet ja runa ir par uh, citas komitejas kompetencijām, mums ļoti piesardzīgiem jābūt, lai mēs neiejauktos. Laura Agēja? Laura nav? Mara Bizotto. Mara Bizotto. Bon. Pavisam īsi priekšādātāji. Bizoto kundzes nav klāta, bet es uzskatu, ka mēs jau esam būtībā pauduši savu viedokli. To darījām um, 25. janvārī. Esmu, uh, es saprotu, ka zaļo partijas pārstāvis skrien ar, eh, ar seju sienā, bet es domāju, ka šī sistēma sabruks. Nu, man patiešām žēl referenta, bet es gribēju jūs brīdināt. Jā, labi, tagad Neoklis Silikriotis. Paldies priekšādātājiem. Pirmkārt, Gojas NKL vārdā gribu teikt, ka šis ir ļoti būtisks ziņojums. Eiros parlamentam ir pienākums balsot par šo ziņojumu, un es vēlētos teikt paldies kolēģim Gijomam par darbu, kas ir izdarīts. 704 grozījumi ir iesniegti. Mana grupa uzskata, ka Ziņojums ir izcils pamats diskusijām. Un izsniegti grozījumi tiks izmantoti, lai atbalstītu sociālo drošību un darbinieku aizsardzību. Jā, ja ir darbinieku mobilitāte bez sociālās aizsardzības, tad tas uh, palielina sociālo dempingu, tas izraisa eksploatāciju, nabadzību. To visu atbalsta neoliberālā politika un taupības politika glābšanas pasākumos. Tādēļ es domāju, ka nosūti, darbinieku nosūtīšanas eh, jautājums, tas ir faktiski vajadzētu būt automātiski iekļautam darba koplīguma nolīgumos. Šis punkts ir ļoti būtisks. Mēs tāpat arī domājam, ka ļoti svarīgi ir eh, līgumu galvenā slēdzēja. Pusē un ir jānodrošina pienācīgs eh, cieņpilns darbs eh, savu valstu iedzīvotājiem. Uh, un par šo ir arī iesiekti grozījumi. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi nodarboties komitejā, Eiros parlamentā, radīt ļoti skaidrs vēstījumus pret labklājības valsts sagraušanu, sociālo dempingu un uh, Eiropas iedzīvotāju slikšanu nabadzībā. Elizabete. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos saprast savu atbalstu Es vēlētos arī pateikties eh, Gijamam Balas, kurš ir paveicis eh, ļoti lielu darbu. Es, protams, saprotu, ka 704 grozījumi viņam uh, tagad ir uzkrāvuši vēl lielāku pienākumu nastu, un īstenībā esam tikai darba sākumā. Tas ir labi jāapzinās. Uzskatu, ka šis ziņojums, kas mums ir vajadzīgs, būs izcils, ja viņš uh, liks uzsvaru uz. Uh, E, savu galveno tēmatu. Protams, mums ir vēlme te iekļaut pilnīgi visu zem šī virsraksta sociālais dempings, un ja tā būs, tad e, mums būs e, tāds sajaukums, kurš nepanāk savu mērķi. Mēs redzam, ka uh, Sociālais dempings sagrauj vai pazemina esošās sociālās tiesības, vai nu tas būtu nacionālā, Eiropas vai starptautiskā līmenī. Tieši tas ir sociālais dempings. To vajadzētu paturēt prātā, jo neviena mūsu ziņojuma rindiņa nedrīkst novirzīties no šī mūsu kopējā mērķa. Varbūt es maldos, bet nu tiešām nevajadzētu aizmirst šo mūsu galveno mērķi, un tas mums ļaus būt spēcīgiem. Pirmkārt, kas man šķiet ārkārtīgi būtisks. Gijam, es esmu atbildīga tikai par, trī, par 36 grozīmiem, bet esmu viena pati, un uh, tā tad esmu sagatavojis diezgan lielu daļu no šiem 704 grozījumiem. Uh, Uzskatu, ka mums ir jānodrošina laba bāze. Sociālo dempingu vajadzētu skatīt Eiropas ietveros, kur darbinieku darba ņēmēju mobilitāte ir likums. Ja mēs nespējam virzīt uz priekšu sociālo Eiropu, tad mums ir jāveicina mobilitāte, darba ņēmēja un pilsoņu mobilitāte. Uzskatu, ka mobilitātes princips ir pamatprincips. Otrs punkts, par kuru es iesniedzu grozījumus, tātad es runāju tagad par sevis iesniegtiem grozījumiem. Otra joma ir cīņa pret krāpšanu. Krāpšana ir uh, sociālo tiesību degradācijas cēlonis, un tieši tāpēc ir vajadzīga kontrole. Ir eh, jākontrolē mobilitāte, un šī mobilitāte, protams, ir jāpielāgo, bet bez kontrolas mēs nevarēsim iztikt, te ir jābūt funkcionējošai kontrolē. Lai šī kontrola darbotos, mums vajadzētu visiem strādāt uz viena viļņa, mums vajadzētu mobilizēt dalībvalstis. Pašlaik, kamēr mums nav Eiropas kontrolieru, uh, šī atbildība ir jāuzņemas dalību valstīm. Šīs ir dalību valstis, kas eh, sūdzās par mobilitāti, kas sūdzās par sociālo dempingu un vienlaicīgi neveic kontroli. To vajadzētu apturēt. Trešā mana grozījuma joma. Es vēlētos, lai referents pievērš tai uzmanību. Uh, ir ļoti būtiski cīnīties pret sociālo dempingu, un šeit mums ir jācīnās pret pastkastīšu firmām. Vajadzētu nodrošināt, lai eh, šī aktivitāte vai darbība būtu reāla un reāli konstatējama jau izcelsmes valstī. Uh, Tikai šādā veidā mēs varēsim panākt vienošanos, kas e, skars e, pilnīgi visus. Tagad pēdējais punkts. Karīmā e, pieminēja tādu īpašu piemēru, es izteikšos vispārīgāk. Domāju, ka sociālajā dempingā autotransports un autotransporta uzņēmumi ir pelnījuši skaidrību. Visā Eiropā ir ļoti daudz autotransporta uzņēmumu, un pārvadātāji, tāpat kā celtniecības uzņēmumi, ir bijuši pirmie, kas eh, sāks sabrukt zem sociālā dempinga un kas īsnībā ir ļāvuši nodrošināt lielāko savu uzņēmumu peļņu no sociālā dempinga. Mums ir jāsaprot, ka šeit ir jūtams eh, Eiropas pirksts. Tieši tāpēc mums vajadzētu konkretizēt eh, sociālā dempinga izpausmes eh, autotransporta jomā. Es noteikti pieturēšos pie šī punkta. Priekšsādātāji, šīs jomas mēs nevaram atstāt citu komiteju ziņā. Transporta komiteja, protams, ir šeit eh, sava kompetence, taču, ja runa par sociālo dempingu transportu jomā, arī mums eh, šeit ir jāuzņemas vismaz daļēji atbildība. Mūsu komiteja var rīkoties. Lūk, šie bija galvenie punkti, par kuriem es vēlējos runāt. mums vajadzētu turpināt šo darbu. Mūsu pienākums ir to paveikt, jo tieši to mums, no mums gaida mūsu pilsoņi. Un te ir runa par vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Paldies, Dīters Kohs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamies kolēģi Balaskungs. Vispirms gribētu teikt paldies par jūsu labo ziņojumu priekšlikumu. Negodīga konkurence ir svarīgs jautājums. Tas izpaužas arī 74 grozījumos. Mums steidzam jāstrādā pie tā, lai šādas nodarbinātības eh, attiecības tiktu pārtrauktas, jo tas izraisa negatīvu ietekmi uz darba ņēmējiem un netiek eh, ievērotas ne dalībvalstu, ne Eiropas Savienības likuma normas, bet mums jāuzmanās, lai mēs mūsu rīcībā neaizmirstu tomēr arī subsidaritātes principu tas, ko mēs no mana viedokļa raugoties nevēlamies, ir sociālā savienība. Tādēļ es eh, nevaru atbalstīt eh, Eiropas bezdarbnieku pabalstu. Vēl viens punkts, ko šodien noteikti gribētu pieminēt, ir esošā diskusija par kompetencēm starp nodarbinātības un transporta komiteju. Kā transporta komitejas eh, priekšsēdētāja vietnieks un uh, nodarbinātības eh, komitejas deputāta aizstājies. Es esmu šeit, eh, es apzinos, ka te ir daudz sakritības, bet eh, nodarbinātības komiteja nevajadzētu ļoti detalizētus izteikumus veikt par transporta ziņojumu, tā kā tas bija priekšējā ziņojumā. Tas ir arī iemesls, kādēļ es savu grozījumos gandrīz vai visus apkopoju ar jēdzienu mobīlai darba ņēmēji cīņa pret uh, darbus, lai pasliktinātu šo transporta jomā. Nevis tādēļ, ka tas būtu nepareizi, bet tādēļ, ka par to ir jārunā transporta komitejas atzinumā. Tādēļ es eh, referentam un eh, ēnu referentiem vēlētos lūgt eh, ņemt vērā šo faktu savā darbā un cieši sadarboties ar mums kā transporta komitejas pārstāvjiem. Paldies! Paldies! Man liekas, tas arī drusku par tālējošu. Ja runa par nodarbinātības eh, apstākļiem, tad tas ir mūsu jautājums. Labi, bet nu redzēsim, jo būs jau darba procesu arī nākotnē. Eduards Martēns. Veux... Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos pateikties Gijumam Balās, bet jo īpaši es gribētu viņam vēlēt eh, veiksmi. Viņam tā būs vajadzīga. Ir mm, debates, kas ir tādas milzīgas, un tas, ko es dzirdēju no dažiem cilvēkiem šeit zālē, tad es eh, nesaprotu, kāpēc, eh, ja viņ, kāpēc viņi vēl nav sapratuši, kāpēc tik daudz pilsoņu vairs nesaprot šo Eiropas projektu. Es eh, gribētu vienkārši teikt, un šeit es negribu paust atbalstu pilnīgi nevienam, ja jau mēs esam ievēlēti, uh, Ja mēs vēlamies būt ticami, neskatoties to, kādas mums būtu funkcijas, mums vajadzētu pašiem piemērot eh, sev to, ko mēs rekomendējam citiem. Kāda tad ir jēga būt eh, Eiropā? Tātad te ir runa par to, ka mums ir jāaizstāv visi pilsoņi un viņu intereses. Tieši tāpēc mēs esam ievēlēti. Mums eh, vajadzētu organizēt Eiropas politiku, taču nevajadzētu šeit piemērot uh, sociālos minimumus. Tad eh, te ir runa par pašiem cilvēkiem, ne tikai par uzņēmumiem. Protams, daži aizstāvēs to, kas eh, izmaksā vismazāk, tad, tad sociālo minimumu. Tas ļaus nodrošināt konkurētspēju. Nu tad mēs varam teikt, eh, lai dzīvo Ķīna, ja jau tas ir mūsu mērķis. Šajā gadījumā mums visiem ir jādodas uz Ķīnu, jo tur viss ir lētāks pat uh, deputāti un pat demokrātija, jo tas nav. Un, protams, ir šie nulles eh, stundu līgumi un eh, var arī brīvi izteikties par uh, nulles stundu līgumiem. Jā, Ķīna jau arī ir par dārgu palikusi vismaz Dienvidaustrumāzijā. Tas nav iespējams. Georgijas Pirinskas. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Es uzskatu, ka Kijoms Balas ir veicis ļoti labu darbu šo ziņojumu, augsto vērtēju. Tas eh, strādā pie ļoti konkrētiem jautājumiem, problēmām. Viņš ir eh, izmantot tādu paplašinātu pieeju, un eh, šeit tiek meklēt risinājumi un pieejas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību tām, ko viņš saka sākumā attiecībā uz grozījumiem. Šeit trīs kategorijas galvenās ir eh, nemēģinot izvēlēties un kaut kādā veidā klasificēt, pirms diskusija ir uzsākta. Nevēlos teikt lielu runu, priekšsēdētāji, bet es uzskatu, ka tā tiešām ir mūsu komitejas atbildība ļoti aktīvi piedalīties tādā nopietnā procesā, lai pārbaudītu visus aspektus un punktus, kas ir iekļauts 76 grozījumos, un vajadzētu aktīvi rīkoties, tas, ko pieminēja vairāk runātāji, lai labāk saprastu kopīgo pieeju visā šajā problēma lokā. Vēlos to parādīt atsaucoties uz uh, apsvērumu uh, rep, ziņojumā. Tas bija viens grozījums, kas attiecas uz uh, apsvērumu punktu A, ko vēlētos galvenokārt teikt, ņemot vērā to, ka palielinās nedeklarētais darbs, šī eh, viltus pašnodarbinātība un noliekumi, kas eh, rada arvien nedrošākas darba vietas un ir eh, zūda darbinieku aizsardzība. Ir jāpārbauda, kāds tam ir pamats es domāju, ka izvērtējums parādīs to, ka tā ir tāda tendence. Tas ir novedis pie ļoti lielas recesijas, pie stagnācijas turpināšanās, pie negodīgas konkurences un tam līdzīgi. Tātad mūsu pienākums šajā komitejā ir rast pienācīgu līdzsvaru jo pastāv līdzsvaru trūkums starp ekonomisko brīvību un sociālo aizsardzību un sociālo partnerību. Es domāju, ka vadlīnija vajadzētu būt tādai, ir paraudzīties, kā to var labāk sabalansēt, un šī, šis labākais līdzsvars, protams, ir katras atsevišķas dalībvalsts atbildība. Un ir subsidētāts princips, bet Daudzos gadījumos tomēr runa ir par pārobežu jautājumiem. Un mēs piedalāmies šajās diskusijās un arī platformā par nedeklarēto darbu un ceru, ka atradīsim labu līdzsvaru starp uh, dalību valstu un Eiropas kompetencēm. Gribētu teikt, ka domāju, ka mēs šajā komitejā mums vajadzētu tomēr eh, strādāt kopā, pat tad, ja mums nav vienādi viedokļi, jo mēs taču vēlamies panākt rezultātus, kurus varēs izmantot un iekodītie darbā, kas mums vēl būs. Jā, paldies Gijomam, un nevajag ļā, likt viņam ciest, bet vajadzētu maksimāli viņam sniegt atbalstu. Paldies! Kolēģi Saimon, lūdzu. Uh, thank you. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, vēlētos sākt ar to, ka es veicu šeit esošo delegāciju no GMB arotbiedrības Rietumu Midlands reģionā. Ir ļoti jauki, ka šeit ir cilvēki, kas zina, par ko mēs runājam. Viņi ir ieradušies šeit, lai informētos. Daudz cilvēki jau ir eh, apsveikuši biedri balasu ar ļoti uh, uh, um, ar ļoti tādu konkrētu ziņojumu. Eh, eh, jo tas ir 704 grozījums izprocējis. Četras lietas gribētu sacīt. Um, attiecībā uz galveniem grozījumiem, kurus mēs iesniedzām. Pirmkārt, darba inspekcijas. Mēs vēlamies direktīvu par minimāliem standartiem darba inspekcijām. Tiešu iestāžu ziņā ir aizsardzības uzraudzība apvienotā karalistē e, to štātu ir būtiski samazināt. Viņa darbs vienmēr ir retrospektīvs, lai tiešām risinātu šo problēmu, ir nepieciešams reāla uzraudzība un īsts sodi. Otrakārt, saistoši noteikumi. Mums ir vajadzīgi konkrēti likumdošanas priešlikumi, nevis tikai kas cits, ir vajadzīga likumdošana, kas eh, uzliek dalībvalstīm pa pienākumu pārskatīt savus likumus. Apvienotā karalistē mums ir gandrīz miljons cilvēku ar uz nulli stundu līgumiem, kas strādā gandrīz divi miljoni bez garantētu stundu skaitu. Mums ir nepieciešama likumdošana par to. Darbinieku nosūtīšana vienāda samaksa par vienādu darbu, vienā vietā, vienā laikā, tam jātiecas uz visiem, ne tikai uz dažiem darbiniekiem. Problēma īpaši apvienotajā karalistē ir tāda, ka kā mēs definējam uh, darbu koplīgums. Apvienotā karalistē tas neko nenozīmē, tas tukšs iedziens. Es zinu, kur ir ES dalībvalsts, kur tas ir pavisam savādāk. Priekšlikumi jāizmaina, lai tajos iekļaut centrālas vienošanās, centrāla līmeņa vienošanās, uzņēmuma līmeņa vienošanās. Nosacītiem darbiniekiem ir jāsaņem tā, tie paši, uz viņiem jāticina tās pašas koplīguma normas, kas attiecas valstī. Un, ja runājam par nosūtītiem darbiniekiem, sociālajiem partneriem, uh, un konsultācijām ar sociālajiem partneriem komisijas priešlikumos nebija paredzēta nekāda konsultācija ar sociālajiem partneriem. Kas ir vienkārši neiz, nesaprotam, pilnīgi nes, nesaprotam. Varētu domāt, ka viņi būtu it kā pat vismaz izlikušies, ka viņi ir konsultējušies sociālajiem partneriem, bet viņi pat nav absolūti to centušies pat tēlot. Uh, Un to ir grūti saprast. Visbeidzot, es nedzirdēju Mekintāras kundzes uh, vārdus, to es ļoti nožēloju, jo viņi ir gudra līdzsvarot likumdevēju, vienmēr ir patīkam viņā klausīties, bet tomēr EKR grozījumi šajā ziņojumā ir bijuši tiešām grūti saprast, saprotam. Viņi negrib direktīvu par darba inspekcijām, viņi negrib neko, kas attiec uz pieņemamiem darba apstākļiem, viņi negrib publisku sarakstu eh, ar uzņēmumiem, kas pārkāpējas likumdošanu, viņi absolūti pret darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanu, kur, eh, kā viņi saka, negatīvi ietekmēs izaugsmu un darba vietu radīšanu. Kā es atsīju? nu, tas nav godīgi, ka es to saku atpakaļ raugoties, jo. Varētu būt, ka McIntyre skundas patiesībā viņas teikto bija domājis pavisam savādāk, bet nu, tas, ko es esmu redzējis uz papīra, tas var tikai sniegt ļoti nepatīkam uh, iespaidu par EKR pieeju šiem jautājumiem. Paldies, Ole Kristensens. Paldies priekšsēd. Un paldies Gijomam par lielo darbu, ko viņš ir veicis strādājot ar šo zīmu un vēl viņiem panākumus arī nākotnē šajā darbā. Pilnīgi piekrītu pēdējiem runātājiem. Pirinski īpaši, kurš sacīja, ka mums jāuzmanās, ka mēs nejaucam lietas, ka mēs nākam klājā priekšlikumu, kas būtu konkrēts. Un pēdējās divas prezentācijas no maniem kolēģiem FFP, eh, kas ietver sevī sociāla dempinga definīciju, diezgan vienkārši var teikt, ja jūs nemaksājat uh, algu, kas ir jāmaksā uh, jūsu valstī, jūs atrodat veids, kā strādāt cit, sliktākos apstākļos, tas ir sociāls dempings. Uh, jo valsts ir tiesīga noteikt, eh, kādi ir minimālie standārti uh, eh, un darba samaks. Es domāju, tas ir skaidri jāpasaka, tā vajadzētu. Esam arī dzirdējuši cits izteikums. Ir bijis liels uzsvars uz uzņēmumu tiesībām. Nu, man nav jāizstāv uzņēmuma tiesības. Uh, mums ir jārod pareizais līdzsvars, kādēļ gan cilvēkiem nevar būt tās paštiesības kā tās valsts darbiniekiem. Es domāju, ka nulles stundu līgumi noteikti nenāk par labu darbu ņemējiem Šādai elastība nāk pa labu tikai un vienīgi darba devējiem. Es nesiem nekādu darbu, izņemot, ja mani pasauc, un man arī nemaksā šīs pastkastīšu firmas neko. Darba apstākļi transporta jomā un šie radošie risinājumi, nu, es te neredzu nekāda labuma. Kāpēc šeit nekas nebūtu jādara? Es pilsoņiem pamatotas gaidas ir, eh, ka mēs uzlabosim viņu darba apstākļus. Tāds ir mūsu uzdevums. Tā kā Gijomam novēl panākums arī tālākā darbā. Paldies, Gijoms Balas! Merci, monsieur le président, merci! Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem! par komentāriem. Tas mums ļauj virzīties uz priekšu. Protams, eh, es eh, nevarēšu komentēt pilnīgi katrus remontu komentāru, bet es eh, izteikšos tā vispārīgāk un mēģināšos iedziļināties arī detaļās, tomēr negribu izteikties vairāk gari. Pirmkārtām attiecībās tautas partijas grupu un manu kolēģi Ānu referenti, kas nav klāt, bet kuru ļoti labi pārstāvē viņas kolēģis. Protams, šeit ir vairāk elementi, kur mums ir viens un tās pašas bažas. Viss, kas attiecas uz uh, paskastīšu firmām, uz uh, viltus pašnodarbinātajiem, uz uh, apakšlīgumiem, uz jautājumu, kā mēs varētu nodrošināt, lai nacionālās inspekcijas būtu efektīvākas, lai tiktu nodrošināta augstāka nodarbināto kapacitāte. Uh, lai tiktu nodrošināta izglītība, administratīvā juridiskā palīdzība. Es domāju, ka visi šie jautājumi mums ir vienlīdz svarīgi. Tika uzdots jautājums par Eiropas inspekciju. Uzskatu, ka redakcija, ko es esmu izvēlējies, nav īsti skaidra. Es pats sagatavošu jaunu grozījumu, lai viss kļūtu skaidrāks. Nu, cerams, ka tas kļūs skaidrāks. Šeit un šodien es varu teikt, ka es nevēlos, lai tiktu veidota Eiropas inspekcija. Nevajadzētu šeit uh, nolikt uh, tūkstots ierēģņus, lai viņi skatītu jautājumus, kas īsnībā ir dalībvalstu kompetencē. Domāju, ka šeit ir runa par dažādiem ierobežotiem, bet ļoti svarīgiem punktiem, jo īpaši ir runa par paskastīšu firmām. Vajadzētu veicināt saiknis starp dalībvalstu inspekcijām. Varbūt mēs varētu padomāt par Eiropas darba grupu, kur būtu ierobežots darbinieku skaits, kur strādātu speciālisti ar īpašām funkcijām. Mēs varētu paskatīties, piemēram, uz ASV organizāciju. Tur darbojas fiskālā inspekcija. Vai arī mēs varētu paskatīties uz eh, citām Eiropas valstīm, jo pastāv, piemēram, konkurences padomes. Šis punkts ir ļoti būtisks, jo te ir runa par tādām inspekcijām, kurām ir neliels personāls, bet kas vienlaicīgi var būt ļoti efektīvas. Attiecībā uz uh, kompetences dalījumu ar transporta komiteju bija plašas diskusijas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, paskatīties uz specifiskiem jautājumiem, kas attiecas uz transportu komiteju. Tātad ir runa par transportu organizēšanu. Varbūt mēs varbūt varētu šeit atrast labāku līdzsvaru. Es pievienojos eh, komitejas priekšsādātājiem. Ja ir runa par darba vietām, par dēmpingu, šeit varu piekrist Šartie kundzei. Šis jautājums ir centrāls. Vajadzētu nodrošināt, lai transporta nozara būtu pionieri šajā jomā, un tieši tāpēc ir sarežģīti tam neskarties klāt. Protams, ka transporta komiteja interesējas par šo ziņojumu un varētu to papildināt. Priekšādātāja kungs mums vajadzētu nodalīt eh, šo darba organizāciju. Es domāju, ka mēs varēsim atrast vienošanos, kā nodalīt šīs kompetences, un tas neradīs pārāk liels grūtības. Tautas partijas grupas saka, ka nevajadzētu uzskatīt, ka sociālās tiesības ir svarīgas par, svarīgākas par ekonomiskajām tiesībām. Šeit ir jānodrošina līdztiesība. Domāju, ka pašlaik tas netiek nodrošināts, tas nav paredzēts arī Eiropas tiesībās. Dažkārt šīs tiesības ir neskaidrs un neiet pareizajā virzienā. Mēs varētu vēl pie tā piestrādāt. Par subsidiritāti. Atbildēšu Makintāras kundzei, varbūt tā nebūs kluša atbilde, bet došu viedokli par pateikto. Uh, Protams, mums ir jārespektē subsidiaritātes princips, bet man ir divas piezīmes. Pirmkārtām ir ļoti sarežģīti uh, skaidrot iekšējā tirgus funkcionēšanu, kur pastāv pilnīga darbaņēmē mobilitāte, un vienlaicīgi konstatēt, ka katra valsts var darīt gandrīz to, ko tā vēlas sociālajā jomā. Tā ir absolūta asimetrija. Bez tam līgumos 151. un 153. pantā, tad līgums par Eiropas Savienības darbību, ir teikts, ka Eiropas Savienība papildina dalībvalstis sociālajā jomā. Tātad neaizstāja, bet papildina. Uzskatu, ka šeit mēs varētu ņemt vērā šī, šī panta darbību. Makintājas kundze, jūs pieminējāt komisārs Taisenes veikto un kā mēs varētu šos divus ziņojumus apkopot. Mēs vakar jau par to diskutējām, un es eh, nedaudz esmu pie tā piestrādājis. Es pārlasīju to, ko saka Taisens kundze. Tas ir arī uzlikts uz papīra. Un es pārlasīju arī savu tekstu. Un eh, tas eh, saskaras divos punktos. Tas ir 11. pāns, kur ir runa par likumdošanas avotu, uz kā tad paļaujas direktīva. Es, piemēram, uzstāju, ka vajadzētu pieminēt 151. un 153. pāntu, un tāpat 13. pāns, kur ir runa par darbinieku nosūtīšanu. Taisins kundze runā par kaut ko jaunu, agrāk tas nepastāvēja sākotnējā direktīvā. Es arī iesaku izslēgt eh, šīs pagaidu darba aģentūras no direktīvas piemērošanas jomas. Tas rada ārkārtīgi daudz diskusiju, es to apzinos. Ir alternatīvi priekšlikumi, kas ir gana interesanti, kas ļautu šīs aģentūras regulēt, nevis tās pilnībā izslēgt. Es esmu gatavs eh, izskatīt eh, šos punktus. Attiecībā uz pārējo es varu konstatēt, ka Vairāk nav nekādu dubultošanos starp taisnības kundzes priekšlikumiem un uh, manu ziņojumu. Šis ziņojums ir daudz plašāks par darbinieku nosūtīšanu vai tiesību aktiem, uz ko pamatojas darbinieku nosūtīšana. Makintājas kundzes teiktais. Šeit gribētu pieminēt, ka, protams, mums var būt viedokļu atšķirības par uh, nulles stundu līgumiem. Protams, ka tas īsti neatbilst manas grupas filozofijai, tas arī īsti neatbilst britu kolēģu teiktajam. Tāpat arī tas īsti eh, neatbilst tādām valstīm kā, piemēram, Jaunzēlandē, kas eh, to likvidēja pagājušā nedēļa, jo saprata, ka tas nav nekas labs. Mums vajadzētu labāku regulējumu, labāku tiesību aktu veidošanu bet mums vajadzētu izvairīties no dubultošanās, lai visu vēl vairāk nekomplicētu. Es arī uh, dzirdēju Gorgie Pirīnska teikto, viņš ļoti labi strādāja pie platformas, kur var pieteikt nedeklarēto darbu. Uzskatu, ka tas ir tāds ļoti būtisks elements, kas varētu pat kā saskarties ar maniem priekšlikumiem. Šeit mēs varētu to visu harmonizēt, varbūt apkopot, um, esmu gatavs uh, jūsu priekšlikumiem. Tagad par Čalabovas kundzes teikto. Ir vairāki elementi, kur, manuprāt, mēs varam būt viensprātis, proti, te ir runa krāpšanas inspekcijām, kur noteikti ir jārespektē tiesību akti. Uh, uh, Šeit jau pastāv vienošanās. Es, protams, arī saprotu, ka jūs esat ļoti ieinteresēta ekonomisko brīvību jautājumā, un jūs nevēlaties, lai tiktu ierobežota darbaņēmēja mobilitāte. Bet Protams, šajā jautājumā iespējams mums ir radušās grūtības, taču jebkurā gadījumā tā ir arī uh, mūsu um, ziņojuma darbības joma. Jūs dzirdējāt Martāna kunga teikto, es runāju par Martāna kungu no ENF grupas. Viņš teica, ka šī sistēma sabruks, jūsu sistēma sabruks. Viņš vērsās pie mums. Un kāpēc viņš to saka? Viņš ir pārliecināts, ka sociālās asimetrijas plus brī, uh, mm, mobilitāte noved pie skepses un pie nacionālisma. Un īsnībā tas nāk viņam par labu. Tieši tam arī viņa grupa tic, un tieši par to mēs arī esam gatavi cīnīties. Ja mēs ticam um, pilsoņu mobilitātei, un es patiešām um, deksmīgi tai ticu, tad mums ir uh, jāsaprot, ka mums ir vajadzīga vismaz minimāla sociālā harmonizācija, jo pretējā gadījumā sadrumstalošanās kļūs ar vien lielāka Eiropas Savienības ietveros. Mēs jau redzam šos pirmos elementus, kas parādās. Domāju, ka mums ir viens un tas pats mērķis. Jā, protams, mums nav vajadzīgs liekas administratīvais sloks, tas būtu neproduktīvi. Tas ir ticis pieminēts, un mēs mēģināsim arī pie tā strādāt. Tagad par to, kas eh, tika minēts attiecībā uz rietumu austrumu sadalījumu. To runāja, to par to runāja Džalabavas kundze, un viņa teica, ka un, algas ir atšķirīgas un var ņemt vērā arī tradīcijas katrā valstī. Es saprotu, ko jūs sakāt. Strādājot pie šī jautājuma, esmu saticies ar ļoti daudziem cilvēkiem, un te ir runa, piemēram, par darba ņēmējiem austrumu valstīs. Tie ir, piemēram, šoferi, un mēs e, šodien jau pieminējām šoferus dažādos piemēros. Tad, kad mēs e, sakām, ka jūs nevēlaties, lai būtu šī sociālā harmonizācija, tāpēc, ka jūs e, radīs, jums tas var radīs problēmas, jūs varat zaudēt savas, savu darbu. Viņi saka, nē, ka tā nemaz nav, un tie ir poļu šoferi, kas tā izteicās. Viņi saka, ka viņiem ir apnikuši šie darba apstākļi, viņiem vairs nepatīk šī modernā verdzība. Viņi vēlas tādas pašas tiesības kā pārējie. Bija ļoti iespaidīgi redzēt šo spēku, kas parādījās diskusijās. Man bija ļoti liels prieks redzēt, ka cilvēki, kas strādā ārkārtīgi smagu darbu un saņem ļoti mazu algu, uh, Eh, ka viņi ir īsten eiropieši. Viņš, viņi uzskata, ka tieši Eiropa viņiem var nodrošināt sociālās garantijas nākotnē. Domāju, ka arī šodien es to esmu pietiekami labi sapratis. Priekšsēdētāja kungs, eh, jums ir šī arī goja cepurīte, un eh, to es tagad arī saku referentam no goja. Ja runa par filozofiju, protams, pastāv ļoti mm, specifiski viedokļi, arī jūsu grupā to pierāda grozījumi. Mēs eh, strādāsim kopā, lai redzētu, kā varētu tos eh, ievirzīt pareizajā gultnē. Tika pieminēts jautājums par arotbiedrību organizāciju aizsardzību. Šķiet, tas bija mans kolēģis Saimona kungs. Tas attiecas arī uz eh, sociālās likumdošanas veidošanu, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Uh, bija diezgan bīstami redzēt, ka attiecībās komisāras Taisens priekšlikumiem uh, vispār nav tikuš, notikušas konsultācijas ar arotbiedrībām. Iespējams, ka vajadzētu to arī iekļaut uh, pašlaik apspriestajā tekstā. Man nav konkrētu komentāru par zaļo grupas grozījumiem un Karimas Delī teikto. Es eh, noslēgumā gribētu pievērsties eh, Morānas Šarķie kundzes komentāriem. Es saprotu, kas viņu uztrauc, proti mums ir jānodrošina rezultatīvs ziņojums. Un patiešām mums vajadzēs strādāt pie pārformulēšanas vajadzēs nodrošināt, lai lielākā daļa grozījumu nepadarītu šo ziņojumu nelasāmu. Galu galā mēs vēlamies, lai šis ziņojums būtu gan spēcīgs. Uzskatu, ka tieši šādā veidā mums vajadzētu arī rīkoties. Es pārlasīšu jūs atzinumu, mums arī vajadzētu domāt, kā nodalīt kompetenci ar transporta komiteju. Esmu arī viensprāts ar jums, ka attiecībās paskastīšu firmām vajadzētu rīkoties pavisam ātri. Ir skaidrs, ka šīs eh, paskastīšu firmas ir jāapkaro. Pašlaik sistēma ir absolūti neproduktīva, tā nenāk par labu darbaņēmējiem, un eh, šeit vajadzētu ieviest eh, sociālo fiskalitāti. Noslēgumā gribētu teikt, Pirīnska kungam Saimona un Kristensen kungiem, ka pastāv nacionālās atšķirības, kuras es labi zinu. Šeit nav runa par to, ka mēs vēlētos tās noliegt un neņemt vērā ziņojumā, jo īpaši vēršos pie Kristensena kungam. Eh, Ziemeļvalstis Eiropā izturas ļoti neusticīgi attiecībā uz regulējumu tiesību aktos, jo viņiem ir sociālo part partneru sistēma, kas ļoti bieži aizstāja likumus. Es mm, paļaujos uz to, ka ar šiem komentāriem mēs eh, nekādā veidā neietekmēsim sociālo dialogu, kas ļoti labi darbojas šajās valstīs. Es eh, nevēlos šeit eh, bāst spieķus riteņos citām valstīm. Uh, Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt eh, pašlaik, bet mēs turpināsim darbu un mēģināsim nodrošināt pēc iespējas plašākus kompromisus pēc iespējas ātrāk. Dankeschön, Gijom Balas. Jā, paldies, Balas kungs un ēnu referenti. 19. aprīlī mēs balsosim Emplu komitejā. 704 grozījumi, jā, tas ir īsti sportisks mērķis kas jāatrisina. Ceru, ka ēnu referenti lieldienu brīvdienās jau ir paredzējuši laikus, kad pie tā strādāt, lai līdz 19. aprīlim tas viss būtu gatavs. Lai tas izdodas, tas ir svarīgs iniciatīvas ziņojums. 17. punkts. Nākamā sanāksme nākošais nedēļa 22. martā no 15. līdz 18.30 un pēc tam 23. no 9. līdz 18.30. 12.30 no 15. līdz 18.30 šeit Briselē. Paldies visiem, kas šodien piedalījās diskusijā, kas bija atnākuši. Priekšstādās pasakās arī tūkiem un uh, labu vakaru visiem un uh, veiksmīgu turpmāko darbu.